Thank you much for coming. Paldies, ka esat ieradušies. Man ir liels prieks, ka šodien varam organizēt uzklausīšanu par ārpolitiskajiem apsvērumiem saistībā ar ASEAN un Dienvidu Austrum Āziju. Un man ir īpašs gods mūsu vidū sveikt ASEAN eh, ģenerālsekretāra vietnieku Linna kungu. Un viņš ir ļoti laipni sveikts mūsu vidū, tāpat kā visi citi eh, viesi. Šī uzklausīšana tiek arī translēta tiešsaistē internetā, eh, un droši vien daudz kolēģi vēros šo uzklausīšanu no saviem birojiem, biroja datoriem. Un man ir arī liels prieks par šo uzklausīšanu tieši tāpēc, ka tā noteikti būs iespēja paplašināt mūsu zināšanas. Šobrīd mēs gatavojam ziņojumu par Eiropas Savienības un ASEAN attiecību nākotni, un Butikofer kungs, kurš ir šeit ieradies, diemžēl ir uzņēmies eh, šo ziņojumu sastādīt. Ich, äh, ich protestēju priekšsēdētāja kungs es ar lielu sajūsmu uzņēmos šo um, uzdevumu. Priekšsēdētājs, es pieņemu jūsu protestu. Es uzskatu, ka šī ir uh, ļoti svarīga lieta, svarīgs jautājums, jo ir jāpieņem daudz svarīgi lēmumi. Eiropas Savienība drīzumā ar septiņām ASEAN dalību valstīm noslēgs uh, partnerattiecību nolīgumus drīzumā. Un uh, es domāju, ka tas eh, arī stipri ietekmēs mūsu turpmāko sadarbību. Jāsaprot arī, ka šīs attiecības eh, ar ASEAN valstīm un ar Dienvidaustumu Āziju eh, ir skatāms ne tikai no ekonomikas un tirzniecības konteksta, bet uh, partnerattiecību uh, nolīguma kontekstā arī ir jāsaprot, ka mums ir arī citas kopīgas intereses, kas ir globāli un reģionāli nozīmīgas, un kam ir arī ārlietu un drošības politikas uh, šķautnes. Tātad nevar šīs attiecības skatīt tikai kā tirzniecības attiecības. Jo vairāk pasauli mainās, jo vairāk mums jākonstatē, cik ļoti šajā reģionā um, mainās varas sadalījums, varas līdzsvars, uh, un daudzas valstis varbūt ar to spēlējas, un tomēr man liekas ļoti svarīgi, lai šīs attiecības, kas pastāv jau ilgu laiku, tiktu vēl padziļinātas, eh, nostiprinātas un paplašinātas. Ir svarīgi apvienot mūsu intereses, lai arī krīzes apstākļos mūsu attiecības būtu ciešas. Tāpēc man ir liels prieks, ka šī uzklausīšana dos mums iespēju uh, šīs eh, lietas, šos jautājumus izskatīt no dažādiem aspektiem, un man ir prieks, ka arī pārējie kolēģi, kā eh, Vārnekas kungs un citi, kas piedalīsies šajā uzklausīšanā, eh, arī ir gatavi iesaistīties šajā dialogā, lai tas palīdzētu mūsu komitejai un mūsu referentam sniegt savu ieguldījumu un vislabākajā veidā strādāt pie šiem jautājumiem. Vispirms, uh, došu vārdu ģenerālsekretāra vietniekam ASEAN, kurš informēs mūs par to, kāds ir ASEAN integrācijas procesa uh, progress, un viņš runās arī par ES un ASEAN uh, politisko iespē, uh, attiecību iespējām, un pārējie runātāji runās par konkrētākiem jautājumiem, aspektiem mūsu attiecībās. Uh, Un es domāju, ka mēs noteikti uzsvērsim šos jautājumus arī turpmāk, un mums būs arī akadēmisks ieguldījums par ASEAN integrācijas procesu. Bet pirms eh, pie tā ķeramies klāt, eh, gribētu dot vārdu Veneram Langenam, kas ir patiesais meistars šajās attiecībās Eiropas parlamentā. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi, ekscelences dāmas un kungi, vēstnieki, godājumais ģenerāla sekretāra vietnieka kungs, vienkāršam deputātam un ASEAN delegācijas vadītājam. Tas ir tiešām īpašs gods, ka uh, Um, mani ielūdza uz uh, ārlietu komiteju, tāpēc ir sniegs paldies par to. Mēs ASEAN delegācijā uzturam attiecības ar desmit uh, valstīm jau kopš uh, pirmā reize tika ievēlēts Eiropas parlaments. Tās ir labas attiecības, kuras, protams, vēl var attīstīt tālāk. Un tāpēc man ir liels prieks, ka ārlietu komiteja ASEAN reģionam pieliek lielāku uh, Um, vērību, pievērš lielāku vērību, tas ir svarīgi mums, arī eiropiešiem, jo līdz šim bieži vien bija tā, ka lielais spēlētājs Ķīna bija priekšplānā un nevis uh, ASEAN dalība valstis, kas ir desmit valstis ar uh, lielu uh, ekonomikas attīstības potenciālu un kurās jau ir notikusi būtiska demokrātiskā attīstība un tām ir ambicioza darba kārtība. Uh, uh, Viņiem ir darba kārtība līdz 2015. gadam, kas droši vien līdz uh, šim gadam nevarēs tikt īstenot, un tomēr tas ir ļoti ambiciozs integrācijas process, kas tur ir vērojams. Mēs esam pārliecināti, un man ir prieks, ka arī uh, Roberts Kopels, uh, ASEAN delegācijas vicepriekšādātājs, ir ierasties, ieradies. Manuprāt, šī ir lieliska uh, diena, lielisks laiks, lai intensificētu mūsu attiecības, un tas, ka ASEAN. Uh, Eh, stratēģiski, politiski un ekonomiski kļūst aizvien svarīgāks reģions Eiropas Savienībai. Integrācijas procesa temps ir eh, iespaidīgs un spēcīgais ASEAN reģions ar savu mērķi ASEAN 2015 ar kopīgām institūcijām, kopīgu tirgu, Tas ir arī dalībvalstu interesēs, bet arī Eiropas Savienības interesēs. Un tāpēc ir ļoti labi, ka uh, ģenerālsekretāra vietnieks no ASEAN sekretariāta no Džakartas ir ieradies pie mums. Pēdējo mēnešu politiskā attīstība ir nozīmīga. Atgādināšu miera procesu, mita nav. Uh, panākto stabilitāti tā izemē, uh, diplomātiskās attiecības starp Taizemi un Kambodžu, par teritoriāliem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti, un pārēju uz vairāk demokrātijas eh, Birmā, Mjanmā. Tas viss ir ļoti pozitīvi vērtējams. Arī cilvēktiesību jomā ir panāks būtisks progress. Ir izveidota cilvēktiesību komisija un pieņemta cilvēktiesību harta. Tie ir svarīgi soļi pareizajā virzienā. Uh, Daži novērotāji arī Eiropas parlamentā, domājot par cilvēktiesību apakškomiteju, eh, kas ir eh, ārlietu komitejas apakškomiteja, viņi uzskata, ka šīs progress nav pietiekami ātrs, un tomēr nevajag arī aizmirst, kā rīkojas ASEAN partneri, kādā veidā viņi strādā, un nevajadzētu viņiem, no viņiem prasīt pārāk daudz, un arī neiejaukšanās princips ir ļoti būtisks. Uh, ir jāpieņem lēmumi konsensa garā. Un šeit, es domāju, mēs varam panākt um, būtisku progresu, uh, konstatēt būtisku progresu daudzās sadarbības jomās. Šādā kontekstā jāskat arī jaunie cilvēktiesību instrumenti, proti kā dinamisks process. Broka kungs jau uz to norādīja, tikai pavisam nesen vēl mums bija iespēja ārējās tirzniecības komitejā uh, runāt par uh, Singapūras, Malaizijas vietnēms un Taizēmas tirzniecības sarunu progresu un arī spērt pirmos soļus attiecībā uz šādu nolīgumu ar Indonēziju un Filipīnām. Man vispār nepatika, to es gribētu atklāt teikt, ka komisija šajā kontekstā paziņoja, ka viņai trūkstot uh, personāls, lai panāktu uh, straujāku progresu. Ja ir joma, kur mums vajadzētu straujāk panākt progresu, tad tie ir partnerattiecību un sadarbības un brīvās tirzniecības nolīgumi, un tāpēc tur mums vēlreiz būs par to jājautā uh, komisijai. Protams, uh, ir uh, labi, ka mēs varam, varēsim izveidot varbūt ar ASEAN zonu brīvās tirzniecības attiecības, bet pat labam vēl attiecības ir, atšķirības ir pārāk lielas. Butikofera kunga ziņojums nāk pareizajā laikā. Mums tagad jāpadomā, kā šo strateģisko reģionu ar visu šo viņu potenciālu varētu ciešāk iesaistīt, eh, lai tas nāk par labām pusēm. Tagad vēl par eh, sadarbību starp eh, Eiropas parlamentu un ASEAN valstu parlamentiem. Eiropas parlaments pēdējos gados ir veidojis reģionālās asamblējas ar uh, Uh, Latviju-Ameriku, Vidusjūras uh, valstīm un Austrum Eiropu, uh, papildus AKK asamblējai, kas tieši šodien tieks šeit parlamentā. Diemžēl ar Āziju mums ir tāda daudz brīvāka attiecību formula. Tas ir ASEM valstu un valdību vadītāju samets un ASEP tā ir parlamentārā dimensija. Šī sadarbība turpākajos gados ir jāpastiprina, un tagad tiešām tiek skatīts, vai nākamā ASEP, Āzijas un Eiropas parlamentārā partnerība 2014. gadā varētu tikt organizēta Eiropas parlamentā. Kaut gan parasti tas notiek maijā, un mums būs Eiropas parlamenta vēlēšana šajā laikā. ASEM un ASEP jau pieminēju, bet ir svarīgi, lai mēs savus attiecības ar ASEAN un uh, ASEAN starpparlamēro asamblēju stiprinātu un institucionalizētu. Abi procesi ir savstarpēji papildinoši un var viens otru stiprināt. ASEAN ir integrācijas motors, kas uh, darbojas uh, pār savām robežām, un tāpēc būtu uh, varbūt arī vērtīgi, un šeit ir nepieciešams atbalsts no ārlietu komitejas, uh, ja varētu tikt spērts pirmais solis kopā ar ASEAN ceļā uz uh, attiecību institucionalizēšanu ar Āziju kopumā. Tāpēc vajadzētu domāt par to, ka varbūt jāveido ES ASEAN uh, ģenerālā asambleja, parlamentārā asambleja uh, eh, par paraugu ņemot citas parlamentārās asamblejas. Un uh, uh, mums vajadzētu arī parlamentāro sadarbību uh, stiprināt starp šiem abiem reģioniem. Varbūt Būtikofera kungs to varētu iekļaut savā ziņojumā. Paldies un uh, vēl labu uzklausīšanu. Lielas paldies, Langen kungs. Un tagad uh, došu vārdu Līna kungam. Lūdzu, jums vārds. Honorable Elmar Brook, Chair of the priekšsēdētāji Elmar Broka kungs, komitejas priekšsēdētājs, godātais Vērnera Langena kungs, delegācijas vadītājs, parlamenta deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Vispirms uh, vēlos nodot sveicienus no Līlongmenga. Uh, ASN ģenerālsekretāram, kurš nevarēja būt šeit, jo viņam bija jābūt citur šodien. Es eh, gan nodošu jums viņa vēstījumu. ASN attiecības ar Eiropas Savienību ir ļoti svarīgas. Un tā kā ASEAN Šobrīd um, cenšas pabeigt uh, visus plānus, uh, kas ir nosprāst līdz 2015. gadam. Mēs uh, ejam uz priekšu straujā tempā un vēlamies sadarboties ar Eiropas Savienību. Pastāstīšu par galveniem attīstības momentiem ASEAN ietvaros. Kā teikts, līdz 2015. gadam nav vēl daudz atlicis, un um, ASEAN strauji virzās uz priekšu. Lielākoties mēs uh, fokusējamies uz uh, reģionāliem, reģionālajām saistībām visu trīs pīlāru ietvaros. ASEAN ir sasniedzis ievērojumu progresu politikā, drošībā, kultūrā, ekonomikā. Runājot par politisko drošību, ASEAN ir panācis 1976. gada līguma atzīšanu, kas ir pamatdokuments, lai regulētu starp valstu attiecības reģionā un uh, pamats uh, mieram un stabilitātei vairāk nekā 29 valstīs eh, Dienvidu Austrumu Āzijā. Eiropas Savienība to ir atzīmējusi pagājušā gada jūlijā, īpaši Lielbritānija un Francija. Tas nozīmē, ka notiek sadarbība starp Eiropas Savienību un ASEAN valstīm. ASEAN ir apņēmies veikt atomu ieroču likvidāciju Uh, un neizplatīšanu reģionā un um, cenšas to panākt. Par to ir parakstīts līgums. To parakstījušas desmit valstis reģionā. ASEAN uh, turpina sarunas ar atomieroču valstīm, lai šīs valstis arī ratificētu mūsu parakstīto protokolu. ASEAN tie, cilvēktiesību deklarācijas parakstīšana 21. ASEAN samitā pagājušo gadu ir eh, stūrakmenis tiesību, cilvēktiesību virzīšana uz priekšu. Deklarācijas īstenošana pilnā mērā ir mūsu prioritāte pie cilvēktiesībām. Sadarbība notiek eh, ASEAN uh, reģionālā fonda ietvaros, kā arī ASEAN ministru sanāksmju ietvaros ir panākts labs progress tādās jomās kā humanās palīdzības sniegšana un rēģēšana uz katastrofām. Mēs nodrošinām mieru un stabilitāti reģionā, uzturam miermīlīgu dialogu konfliktu atrisināšanai. ASEAN mēģina regulēt to, kas notiek um, Dienvidķīnas jūrā un izstrādāt rīcības kodeksu par Dienvidķīnas jūru. ASEAN turpina dialogu ar partneriem, starptautiskajām un reģionālajām organizācijām un uh, ārējām pusēm. ASEAN atzīst par vienu no veiksmīgākajiem reģionālajiem organizācijām. ASEAN ir uh, miera stabilitātes un labklājības lokomotīve. Dienvidu um, austrumu Āzijā. Vairāk par 17 organizācijām ir uh, ASEAN vēstnieces, uh, un uh, ASEAN ir ļoti daudzas pārstāvniecības um, trešajās valstīs. Tas viss tiek darīts, lai uh, uzturētu dialogu ar partneriem visā pasaulē. Par ASEAN ekonomisko pīlāru. 80% no pasākumiem, kas bija ieplānoti ekonomiskā pīlāra ietvaros, ir arī veiksmīgi īstenoti, horizontāli skatoties ir sasniegti nospraust mērķi. ASEAN vēlas likvidēt tirzniecības, tirzniecības šķēršļus, uzlabot tirzniecības attiecības, atvieglot tirzniecību, veidojot attiecīgu juridisko ietvaru, atvieglot kapitāla plūsmas izveidot ASEAN tirzniecības kopienu līdz 2015. gadam. Reģionālas partnerības tiek dibinātas un īstenotas. Mums ir seši partneri - Austrālija, Ķīna, Indija, Japāna un Jaunzēlanda. Ar šīm valstīm noslēgti brīvās tirzniecības nolīgumi. Un tas pierāda, ka ASEAN lieliem soļiem iet uz ekonomisko integrāciju reģionā. Mēs runājam par tirgu ar vairāk par 3 biljoniem, miljārdiem cilvēku un ar IKP, kas ir atbildīgs par 40% no pasaules tirzniecības apjoma. Ekonomiskā pīlāra ietvaros vēlos uh, izcelt finanšu un ekonomikas uh, krīzes apstākļus. Uh, ASEAN veiksmīgi pārvarējis krīzi un iet uz priekšu. Tirzniecība pieaugusi par 5,3%. ASEAN IKP pieaugums par 5,3% mm, to pierāda. Uh, Mēs eksportējam uz daudzām valstīm. Tas ļoti palīdz um, ASEAN valstīm. Un eksporta apjomi ir pieauguši no 2,5% 2012. gadā līdz 3,6%. ASEAN aizvien dziļāk uh, ieauga globālajā uh, tirzniecības sistēmā, un tas nozīmē labākas tirzniecības attiecības, labāku tirgus organizāciju, labākus finanšu tirgus. Un šobrīd finanšu tirgi reģionā labi pārvar krīzes apstākļus, bet paliek uh, grūtības ar uh, kredītu piešķiršanu. Un uh, ir konstatējama nenoteiktība arī mūsu finanšu tirgos. Protams, pieaug pārtikas cenas, bet kopumā prognoze ASEAN valstīm paliek pozitīva. Šī brīža globālā nestabilitāte gan palēnina mūsu progresu, bet reģions ir dzīvotspējīgs. Mums ir paredzētas daudzas iniciatīvas, kas uh, drīz tiks palaistas. Mēs vēlamies palielināt privāto kapitālu, lai stimulētu pašmāju tirgu. Daudz kas ir uzlabojies salīdzinot ar situāciju pirms desmit gadiem, un tagad reģions izskatās labāk. Un uh, ir gatavs uh, tikt galā ar uh, globāliem izaicinājumiem. Mums eh, tika izstrādāta ceļa karte, lai virzītu uz priekšu ekonomiku, un situācija tagad ir labāka salīdzinot ar situāciju pirms desmit gadiem. Arī sociālo lietu pīlārā ir konstatējams progress. Ir eh, palaistas iniciatīvas izglītības sektorā, ir e, daudz kas izdarīts, lai apkarotu slimības, kā malārija un aids. ASEAN cenšas rūpēties par sabiedrību, sabiedrības veselību un daudz ko dara, lai apkarotu katastrofu sekas reģionā. Ir e, paredzēti nozīmīgi resursi humānas palīdzības sniegšanai. ASEAN piešķir resursus lai sasaistītu cilvēkus reģionā. Šai sakarā ASEAN ir izstrādāts masterplāns, kas uh, ietver trīs elementus - fiziskā uh, sasaistība, arī cilvēku savstarpējā sasaistība un infrastruktūras uh, labāk kam funkcionēt spējam. Šeit eh, mēs labprāt izmantojam ar Eiropas Savienības paraugu praksi. Mēs koncentrējamies uz kapacitātes uzlabošanu tādas valstīs kā Kambodža, Janma un Vietnamā. Mēs turpinām sasaistīt eh, mūsu valstis eh, uzlabot infrastruktūru. 21. ASEAN samitā šī gada aprīlī ASEAN līderi piekrituši līdz 2015. gadam paveikt ieplānoto un uh, padomāt par mērķiem pēc 2015. gada. Godātie deputāti, Ekscelences, dāmas un kungi, es runāšu tagad vairāk par pastiprināto sadarbību ar Eiropas Savienību. Vispirms pie politiskās drošības un sadarbības. Ir pieņemta Nirembergas deklarācija par Eiropas Savienības un ASEAN pastiprinātu sadarbību ar ilgtermiņa mērķiem un saistībām Daudzu gadu laikā Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistējusies ASEAN reģionālajā fórumā ARF, kas uh, ir platforma mieram un stabilitātei klusā okeāna reģionā. ASEAN ministru sanāksmes uh, ar Eiropas Savienības līdzdalību daudz ko dod mūsu savstarpējiem dialogam ļauj diskutēt kopīgas problēmas, un šīs sanāksmes ir svarīgs aspekts mūsu sadarbībai, pie ekonomiskās sadarbības. Tirzniecības attiecībām ir liela nozīme. Tirzniecības apjoms ir palielinājies par 12,6%. Tie ir vairāk par 200 miljārdiem 2011. gadu, un eksports uz Eiropas Savienību ir palielinājis par 10%. Imports no Eiropas Savienības palielinājies par 15 aptuveni procentiem. Tā, tā pašā periodā investīcijas uh, Eiropas Savienībā ir palielinājušas par 7,2%. Eiropas Savienība paliek ASEAN trešais visnozīmīgākais tirzniecības eh, partneris un 16% eh, tiešo eh, ārvalstu investīciju no Eiropas Savienības ieplūst ASEAN reģionā. Mēs turpinām intensivēt tirsniecības attiecības katru gadu kopš 2011. gada organizējam biznesa forumus, kas piesaista daudz uzņēmēju no abiem reģioniem. Turklāt Eiropas Savienība palīdz ar uh, attīstības palīdzību ASEM reģionam. Šī palīdzība ļauj uzlabot reģionālo integrāciju ASEAN valstīs. Mums ir dažādas programmas, kā piemēram RISE eh, vai arī RELI. Tie ir piemēri instrumentiem, kas var uzlabot eh, labāku politikas koordināciju, atbalstīt reģionālo integrāciju un likvidēt tirzniecības šķēršļus. ASEAN vārdā Izmantošu šo izdevību, lai pateiktos Eiropas Savienībai par sniegto atbalstu un vēlos paust cerību, ka Eiropas Savienība arī turpmāk mūs atbalstīs. lai mēs uh, veiksmīgi sasniegtu mūsu mērķus, uh, kas ir paredzēts sasniegt līdz 2015. Uh, gada 31. decembrim. Par turpmāko sadarbību ASEAN un Eiropas Savienība varētu citu starpā fokusēties uz šādām lietām. Uzlabot partnerību, īstenojot rīcības plānu par pastiprināto partnerību laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam. Rīcības plāns ir izstrādāts pagājušo gadu un paredz strateģisko uzsvaru uz eh, reģionālo integrāciju, bet arī politisko un mm, sociālo jomu. Nākamais līdzdalība starptautiskajos fórumos, ieskaitot eh, ANO fórumus, līdzdalība ASEAN ES samitos. Mums eh, arī jāstieprina multilaterālas sadarbības sistēmas. Nākamais punkts. Turpināt eh, politisko dialogu, kā arī reģionālo politisko dialogu starp ASEAN un ES, kas ļautu veicināt mieru, stabilitāti un labklājību ASEAN un Klusākajā reģionā. Nākamais punkts. Uzlabot eh, atmosfēru investīcijām, atsākot sarunas par ASEAN un ES brīvās tirzniecības nolīgumu līdz 2015. gada beigām. Nākamais punkts - īstenot masterplānu ASEAN kopienai par eh, labāku savstarpēju sasaistīšanu Šeit mūs interesē ES pieredze attiecībās fizisko infrastruktūru, komunikācijas praksi un infrastruktūru. Nākamais punkts - attīstības, sadarbības um, turpināšana, mm, kas palīdzētu ASEAN īstenot nospraustus mērķus. Noslēgumā ASEN ļoti vērtē sadarbību ar Eiropas Savienību. ASEN turpina būt miera un stabilitātes kodols Dienvidu Austrumāzijas un Klusā okeāna reģionā. Neskatoties uz izaicinājumiem, ASEN ir liels potenciāls un uh, prognozes, labas prognozes uzlabot situāciju nākotnē. Mums arī politiskā grība, lai uzlabotu situāciju, un es ceru, ka tā piešķirs impulsu mūsu attiecībām un ļaus strauji virzieties uz priekšu, veidojot uh, labvēlīgus uh, apstākļus, lai uh, lai vārdi pārvērstos darbos un mēs sasniegtu visu, kas ir ieplānots. Paldies! Un tagad dodu vārdu otram runātājam, Karstenam Varnekas kungam, kas ir izpildirektora vietniek, vietnieks Āzijas Eiropas fondā. Paldies! Godātie vadītāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Man tas ir gan ārkārtīgi liels gods, gan arī uh, prieks runāt par šiem jautājumiem šodien. Īsumā iepazīstināšu jūs ar Āzijas Eiropas fondu. Mūsu fonds ir izveidots, lai veicinātu Āzijas un Eiropas sadarbību, un mēs uh, Tajā esam apkopojuši 61 Āzijas un Eiropas e, dalībnieku, tajā skaitā 27 Eiropas Savienības dalību valsts, kā arī 10 ASEAN dalību valstis. Vēl bez tam ASEAN kā pārstāvis, Eiropas Savienība kā pārstāvis un arī ducis citu valstu. Mēs e, veicinām sadarbību starp institūcijām, starp dažādām iesaistītajām pusēm, veicinot dialogu starp tām. Šeit vēlētos uzreiz uzsvērt, ka es nerunāšu nedz organizācijas vārdā, kur šobrīd pārstāju, jo kā starpvaldību organizācija e Āzijas Eiropas fonds ir e, bezparteiska organizācija. Bet e, es personīgi vēlētos varbūt jūs iepazīstināt ar 14 e, gadu laikā uzkrāto pieredzi, darbojoties Āzijā un īpaši Dienvidu Austrumāzijā, un ceru, ka jums manis sniegtie dati palīdzēs tālākā darbā. ASEAN un mūsu fonds ir organizācijas, kas ir atpazīts visā pasaulē, bet eh, ASEAN un ASEF būtiski atšķirās gan eh, savā darbības eh, fokusā, gan arī iesaistīto pušu sadarbībā. Un pirms tiek izveidot jau kāda reģionāla organizācija, tam ir jābūt eh, pamatojumam. Eiropas Savienība tika izveidota, lai veicinātu mieru un ekonomisko sadarbību kontinentā. Ekonomiskā sadarbība ir, eh, mēr, eh, ir līdzeklis, kā sasniegt uh, Uh, arī uh, cita veida sadarbība, un uh, ASEM galvenokārt ir ekonomiska vīzija. Viņi vēl strādāt, lai panāktu mieru un labklājību reģionā. Ekonomiskā sadarbība ir um, mērķis, un politiskā sadarbība ir līdzeklis. Viņi vēlas iegūt ekonomisko uh, varu, ņemot vērā, ka Ķīna un Indija ir ļoti strauji uh, dominējošs augošs svars reģionā. Un ASEAN cenšas sevi veidot kā uh, spēcīgu uh, varu spēku Azijas reģionā, un to viņi gatavojas sasniegt ar ASEAN valdību politisko sadarbību un arī ar sabiedrību sadarbību. Un pozitīvais blakus efekts uh, ekonomiskai sadarbībai ir miers un stabilitāte, kas savukārt eh, veicina līdzsvarot attīstību un netraucētu izaugsmi. Mērķis ir izveidot ASEAN eh, ekonomikas kopienu 2015. gadā, eh, un ASEAN veic nopietnus pūliņus, lai sasniegtu šo nospraustu mērķi. Tomēr 2015. gadā diez vai jau tiks izveidots vienots tirgus. Uh, bet tas būs tāds izvērtējums, kas ir sasniegts un kas vēl ir jāizdara. Un tomēr, lai arī cik tālu ASEAN tiktu ar šo uh, darbu, tas ir spēks, kas ir jāatzīst reģionā, un tāpēc ir pelnījis Eiropas Savienības uh, noz, uh, uzmanību. Runājot par uh, politisko nozīmību un ekonomisko um, uh, spēku, uh, Eh, tā ir eh, lielākais islāmistiskais spēks, arī Malaizija, kas ir G20 dalība valsts, un ASV atzīst, eh, ka Dienvidaustrum Āzija un ASEAN kļūst aizvien būtiskāki. Un tas ir vērojams ASV ārlietu politikā attiecībā uz Dienvidaustrum Āziju nolūku un mērķu atšķirības starp eh, Eiropas Savienību un ASEAN būtu jāpatur prātā, tad, kad eh, tās savā starpā kontaktējas. Abas puses galvenokārt ir ieinteresētas tirzniecības palielināšanās savā starpā, un par to arī tiek galvenokārt runāt. Bet nevajadzētu nevienai pusē pieņemt, ka izējas punkts, darba kārtība, intereses un prioritātes ir abām pusēm vienādas. Eiropas Savienība vairāk skatās no politiskā aspekta un ASEAN no vairāk no ekonomiskā aspekta, un tas ir jāņem vērā, veidojot attiecības starp abiem reģioniem. Un šīs būtiskās atšķirības, ja tās netiks ņemtas vērā, tas uh, var radīt uh, nesaprašanos un konfliktus, tas var izveidot divus monologus dialogu vietā. Runājot par pieņēmumiem, ko eiropieši domā raugoties uz Āziju un ASEAN? Uh, Gribētu atsaukties uz Āzijas Eiropas fonda veikto uh, pētījumu Āzija Eiropas acīs un Eiropa Āzijas acīs. Tas ir veikts 18 asem valstīs 2011. gadā. Tur tika veiktas intervijas un aptaujāt cilvēku. Šajā pētījumā Eiropieši uztver Āziju kā galvenokārt Ķīnu un arī Indiju. Uh, kas ir pieaugušas varas. ASEAN uh, uztvere uh, nebija īpaši pozitīva Eiropā. Šķiet, ka Eiropā uh, uh cilvēki nezin, kas ir ASEAN Āzijas vietējā dinamikā. dinamikā. Apmēram 3000 Eiropas uh, rakstu tika analizēta un tikai 1,5% tika minēts ASEAN, un daudz lielākā daļā rakstu tika minēts konkrēts valsts - Ķīna, Indija un Japāna, piemēram. Uh, un uh, ASEAN pēc uh, tika minēta kā mazāk svarīga kā nafta vai uh, APEC. Un plašsaziņas līdzekļu speciālisti atzina, ka viņiem ASEAN nav prioritāte. ASEAN vēl ir ļoti daudz jāpadara, lai popularizētu sevi Eiropā. Uh, Un ko tad Āzijas cilvēki redz raugoties uz Eiropas Savienību? Pētījums tika veikts tajā pašā periodā no 10. līdz 12. gadam. Un Eiropas Savienības tika skatīta galvenokārt no krīzes uh, aspekta. Un liela daļa uh, rakstu presē runāja par ekonomikas jautājumiem, un daudzos bija runa par Grieķiju bet arī parādījās pozitīvi tirzniecības eh, raksti, un eh, bija runa arī par Eirozonas krīzes ietekmi uz Āziju, un eh, uzsvērts tika tas, ka Eiropas un Āzijas ekonomikas ir ļoti saistītas. Runājot par nākotnes sadarbību, tur galvenokārt tika minēta Ķīna, un Eiropas Savienība bija tikai piektajā vietā pēc Japānas, ASV un citām valstīm. Starp citu, Eiropas Savienību galvenokārt Āzijā uztver kā modernu, pēc tam mierīgu un efektīgu. Interesantā kārtā negatīvie vārdi bija arogants, kas tika vis, nu, nosaukts visvairāk, bet arī agresīvs un liekulīgs bija tie vārdi, kas tika minēti visvairāk. Vācija bija visredzamākā valsts no um, visām ES valstīm, un Angela Merkele bija visvairāk minētā uh, preses rakstos, pēc tam Sarkozī, un uh, acīm redzam iemeslu dēļ tas bija arī Grieķijas premjeras tajā laikā, kas tik bieži minēts. Vācija um, tika daudz minēta, runājot par Eiropu, pēc tam Franciju un Grieķiju. Runājot par varu, e, aziāti Uh, skata Eiropas Savienību caur tās dalībvalstīm - Lielbritānija un Francija, uh, un, uh, kas ir kodolvaras un ekonomiskā var Vācija ir galvenās, kas tiek minētas. Un tagad va, Eiropa varētu kļūt par skaldi un valdi politikas upuri. Šis divu reģionu formāts ir veidots, lai stiprinātu attiecības starp 37 iesaistītajām valstīm un arī divpusējās attiecības starp Eiropas Savienību un ASEAN. Un tas ir, protams, būti ES un Āzijas attiecības, tātad viss ir šis attiecību kopums. Es dalību valstu individuālā iesaiste ar ASEAN. Un ir labs papildinājums, ja tas nenotiek konkurencē ar ES kopīgajiem pūliņiem. ASEAN uh, uztur vairākus uh, sarunu formātus ar uh, Ķīnu un citiem, ko sauc par ASEAN plus viens. Un uh, tas ir tās augtais ES ASEAN dialogs. Ja būtu uh, atsevišķas attiecības ar uh, atsevišķām ES dalībvalstīm, tas varētu vājināt uh, ES un ASEAN attiecības. Āzijas valstis bieži vien grib runāt atsevišķām valstīm, bet ja Eiropas Savienības dalībvalstis uh, izmanto šo uh, izdevību, lai apietu Eiropas Savienību, tad tas nāks par sliktu visai Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības dalību valstīm vajadzētu iesaistīties papildinošā veidā attiecībās ar ASEAN valstīm un nevis konkurēt ar ES. Salīdzinot ar Ķīnu un ASV, ES diezgan maz piedalās dažādos Āzijas fórumos. Tā piedalās ASEM, ES ASEAN dialogā Un pirmo reizi šogad arī neformalajā Neāzijas drošības dialogā. Eiropas Savienība neiesaistās ar ASEAN samitu līmenī, un tā nav ielūgta piedalīties uh, Austrumāzijas samitā AAS un ne arī uh, drošības ministru sanāksmē plus. Eiropas Savienība regulāri uzsver, ka tā dziļāk un plašāk vēlas iesaistīties sadarbībā ar ASEAN un Āziju, bet, lai to darītu, tai eh, tas ir jāparāda, manuprāt, eh, pārliecinošāk, eh, kur tā jau ir iesaistīta. Šeit ir jābūt klāt un jādarbojas pastāvīgi. Uh, augstā līmenī un regulāri Eiropas Savienības līmeņiem ir jāpiedalās, lai viņi tiktu uh, saskatīti un respektēti. ASV skaidri apzinās, cik svarīgs ir šis darbs, un to mēs varam redzēt uh, ES ASEAN uh, ASV uh, samitā, kur Obamas kungs, uh, tāpat kā APEC samitos, apņēmās piedalīties. Uh, un jau kopš 2009. gada tur piedalās, un Klintone arī apmeklēja ASEAN sekretariā 2009. gadā, un arī aizsardzības ministrija no ASV piedalās drošības dialogā. ASV prezidents piedalās Austrumāzijas samitā, kur ASV piedalās no 2011. gada, un ASV atvēra savu, jau, savu vēstniecību ASEAN sekretariātā 2011. gadā. Noslēgumā es gribētu ilustrēt uh, šo klātbūtnes nepieciešamību uh, kādā nesenā uh, pasākumā 2007. gadā bija komemoratīvais samits. ASEAN gribēju Uh, svinēt 30 uh, gadu gada dienu ar īpašu samitu. Eiropas Savienība vairāk uh, domāja par saturu un nevis par formu, un uh, um, organizēja es uh, ASEAN samitu, un tad tika pieņemta Nienbergas deklarācija, un Eiropas Savienībai šķiet, ka ar to pietiek. Uh, ASEAN nu, organizēja savu pasākumu, bet no Eiropas puses, ņemot vērā es nostāju, uh, nebija īpaši daudz pārstāvju. Tad, kad atvērās zāles durvis, valstu un valdību vadītāji atrada, ka viņus gaida ērti krēsli un eh, pārstāvji un vietnieki sēdēja aiz šiem eh, vadītājiem uz parastiem krēsliem. Kāda tad te bija doma? Uh, ASEAN organizatori uh, gribēja parādīt, kā viņi jūtas, ka viņi jūtas kā tādi otrās klases pils, pilsoņi. Un ko tad tas mums rāda? Azi, aziāti, tad, kad viņi ierodas kādā konferencē vai sanāksmē, viņi vispirms apskatās, kas ir ieradies un kāda pozīcija uh, viņš ieņem vai viņa. Un uh, tas, ka pārstāvi ir ieradušies vai nē, uh, parāda, cik viņi ir svarīgi. Tātad, ja viņi kā valstu un valdību vadītāji ierodas, tad viņi arī sagaida, ka no otras puses būtu tā paša līmeņa personības. Uh, Tātad uh, saturs arī, protams, aziātiem ir svarīgs, bet forma ir ļoti svarīga pašā sākumā, jo tas uh, izrāda cieņu partnerim, un uh, šajā gadījumā forma ir svarīgāka par saturu, un funkcija seko formai. Noslēgumā Tā kā Eiropas Savienība vēlas, lai to uztver kā vērtīgu partneri ASEAN pusē, tad Eiropas Savienībai arī jāprezentē sevi kā līdzvērtīgu partneri vienā līmenī, nevis kā sludinātājam jāuzstājas, bet kā partnerim, kas var būt uzticams un sabiedrotais plašās, plašā globālā ekonomiskā scenārijā. Vai uh, Eiropas Savienība vēlas tikt uzskatīt par spēcīgu partneri? Ja jā, tad tai ir jāuzstājas vienotai, kā komandai, visi par vienu un viens par visiem, kā ir šis teiciens. Vai Eiropas Savienība vēlas, lai to uztver par nopietnu partneri? Ja jā, tad tai ir jāierodas uz visām spēlēm. Un ar uh, labāko komandu un nevis ar aizstājējiem. Ja Eiropa tiešām ir ieinteresēta ASEAN un Āzijā, kā mēs to uh, bieži dzirdam, tad tai ir arī jāīsteno tas, ko tā sola vārdos. Paldies par uzmanību. Now in, in my... Tagad, tagad es kā afekta komitejas priekšsādātāja vietnieks dotu, dotu vārdu Brunējs uh, eh, misijas vadītājam, kurš ir arī uh, tagadējais ASEAN uh, vēstniecības uh, priekšsētātājs ir vēstnieks. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. I don't wish to add. Uh... Es negribu teikt neko vairāk par to, ko teica iepriekšējais runātājs par ASEAN nevis attiecībām, bet uh, gribēju pateikt pāris vārdus par uh, šo sanāksmi šogad, kā ASEAN uh, Uh, priekšsēdētāja valsts, prezidentūras valsts Brunei saprot, cik svarīgi ir uh, priekšsēdētāja valsts uzdevumi. Un tagad uh, mēs esam pusceļā. Lielākais pasākums būs oktobrī, kad būs 23. asien samits. Tāpat kā visās citās organizācijās, arī mums uh, šis jautājums par organizācijas svarīgumu ir ļoti būtisks. ASEAN nav nekāds izņēmums. Un tāpēc eh, šā gada sanāksmes eh, komandā mēs īpašu uzsvaru liekam uz tiem jautājumiem, kas ir svarīgi cilvēkiem. Jaunatne, eh, jautājumi, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, klimata pārmaiņas, enerģētika un tā tālāk. Kā jau es teicu, to visu var uh, apkopot uh, uh, mūsu komandā, tā ir mūsu nākotne. Mēs izvērtējam ASEAN kopienas uh, uh izveidas pasākumu progresu, lai varētu uh, izveidot mūsu kopienu līdz 2020. gadam, un mūsu darbs būs ļoti būtisks, jo nākamgad, eh, kad eh, vadīs Mjānu, tad ASEAN cer eh, būt jau kopiena. Mēs kā prezidentējošā, prezidentējošā valsts atvēlējām pietiekam daudz laiku, lai konsultētos ar visiem partneriem par sarežģītākiem jautājumiem un arī par citiem jautājumiem. Mēs skatāmies gan uz institucionālo kapacitāti, gan uz ārējām attiecībām. Mēs eh, ceram, ka varēsim uzņemt eh, Norvēģiju TAC, un tas mums ir ļoti svarīgi. Un divi pēdējie punkti priekšādātāja kungs. Pirmkārt, eh, augstās pārstāvs klātbūtne ASEAN ES ārlietu ministru sanāksmē un arī šogad. Tas ir uh, pierādījums, ka ASEAN un ES attiecības ir svarīgas un uh, uzņemsim augsto pārstāvu Brunejā jūlijā. Un es ceru, ka uh, viņa reģionālo fórumu uztvers kā pietiekam svarīgu, lai piedalītos. Es ceru, ka mēs varēsim uzņemt arī Eiropas Savienības delegācijas. Uh, tātad ar priekšsādātāju Langenu šogad būs delegācija. Un tad viņš uh, dosies apmeklējumā uz desmit Āzijas valstīm, un es ceru, ka citi apmeklējums, citas vizītes sekos pēc tam. Lielas paldies! Thank you. Next speak. Paldies. Nākamais runātais manā sarakstā. Referents Butikofra kungs. Mm. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Es uh, vēlos pateikties. Uh, arī ģenerālsekretāra vietniekam un uh, Vārneka kungam. Uh, vēlos uzdot viņiem abiem jautājumu. Ģenerālsekretāra vietnieka kungs, jūs uh, runājāt par uh, iniciatīvu cilvēkiem, par to, kā sasaistīt cilvēkus reģionā. Es aicinātu jūs uh, pastāstīt detalizētāk par šo potenciālu, kā sasaistīt cilvēkus un kā izmantot šo potenciālu attiecībās starp Eiropas Savienību un ASEAN. Un jautājums ir Vārneke kungam. Jūs uh, stāstījāt vairāk par Eiropas parlamenta lomu. Varbūt jūs varētu nedaudz padziļināt jūsu teikto, varbūt dažas nianses, kā jūs skatāt Eiropas parlamenta lomu mūsu sadarbībā. Un tad arī uh, Varnika kungs uh, ievaddaļā izteicās par to, lai izveidot iespējams Eiropas Savienības ASEAN asamblēju. Uh, vai jūs atbalstāt šo plānu? Kā jūs to skatāt? Paldies! E, Jegli. Lūdzu, jums ir iespēja izteikties Jēgals kundze. Jēgles kundze. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Nu, paldies arī mūsu runātājiem par um, visu informāciju. Vai drīkstu turpināt vācu valodā? Paldies! Liels paldies vēlreiz par sniegto informāciju. Šī informācija liek aizdomāties. Ģenerālsekretāra kungs, jā. Tas tā ir. Eiropas Savienība par maz sadarbojas ar ASEAN valstīm kopumā. Jūs pareizi sakāt, ka arī atsevišķas ASEAN valstis nepārāk lūkojas uz Eiropas Savienību kopumā, bet vairāk koncentrējas uz atsevišķām Eiropas Savienības valstīm. Uh, bet kas eh, tikpat pareizi, tas ir mans trešais punkts, mums ir dažādas intereses. Eiropas Savienībai ir ne tikai ekonomiskās intereses, kas, protams, ir ļoti svarīgas un kas ir arī mūsu uzmanības centrā, bet eh, mums kopumā ļoti svarīgi ir ētikas jautājumi, cilvēktiesību jautājumi tie uh, vijas visam, ko mēs darām cauri. Nu, ja kopumā mēs to visu skatām ar galamērķi izveidot brīvās tirzniecības zonu, kas ir labs mērķis abam mūsu valstu grupām, kā mēs varam to visu apvienot? Ko jūs šeit sagaidāt no mums, lai sasniegtu šo mērķi? No jūsu skatu punkta, bet arī no jūsu perspektīvas vārneki kungs. Jūs uh, mums uh, parādījāt, ka pagaidām sadarbībā vēl pastāv deficīti, bet kas tad ir jādara? Kā ir jāturpina sadarbība, lai uzlabotu situāciju? ja mēs vēlamies šo padziļināto sadarbību ar ASEAN. Kur tad, kur tad mums ir jāintensivē pūliņi, kur nepieciešams vairāk darba? Paldies! Gomešs kundze. Paldies, tā bija ļoti interesanta prezentācija, un es varu daudzējādi arī piekrist Varneka kunga teiktiem. Es eh, labprāt uzklausītu jūsu atbildes uz Butekofera kunga uzdoto jautājumu, ko var izdarīt, lai labāk sasaistītu cilvēkus mūsu reģionos. Man arī ir mans jautājums, ko jūs domājat par straujo Indonēzijas attīstību pēdējo desmit gadu laikā? demokrātijas konsolidācija. Šī ir vislielākā musulmaņu valsts reģionā un tagad um, tā daudz ko projicē uz citām valstīm reģionā. Mēs varam to sasistīt ar notikumiem Birmā, Mjanmā, bet tas pat varētu sniegties tālāk. Indonēzijas konferences ietvaros tika pieminētas tādas lietas, kā sociālās, sociālā nodrošinājuma sistēma, ko Indonēzija pašlaik ievieš. Kā ASEAN interpretē šos notikumus? Un tad ASEAN kā drošības uh, sniedzējs reģionā. Jā, labs piemērs ir pirātisma apkarošana. Tikai tā bija iespējams apturēt pirātismu pirms diviem gadiem. Tas notika pateicoties sadarbībai, ievērojot konvenciju par jūras tiesībām, bet Kā to piesaistīt notikumiem Dienvidķīnas jūrā un Ziemeļķīnas jūrā? Kāds uh, Singapūrā izpētniecības uh, institūtā man teica, ka vairāk notikumu sekos un uh, daudz kas būs atkarīgs no Ķīnas-Japānas attiecībām, runājot par Dienvidu Ķīnas jūru. Tātad kā ASEAN skatīs šo jautājumu? Parola, el... Paldies, bet eh, pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, es vēlētos šeit sveikt divus kolēģus no Birmas. Vinhū kungs, kurš eh, pārstāv pārstāvju palātu Birmā, un Min U, kas ir pārstāvju palātas deputāts. Sveicam abus kungus šeit. Ļoti patīkam, ka jūs esat pie mums ieraduši. Bene. Mm, prossimo oratore. Bet tagad. Nākamais runātājs ir Gebels kungs. No šie kolēģi. Um... Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Es uh, ar prieku uzklausīju Āzijas Eiropas fonda uh, pārstāvju teikto. Viņš teica, ka mēs Eiropieši eh, pārāk maz vērības pievēršam attiecībām ar ASEAN valstīm, kas, eh, manuprāt, tomēr ir mūsu dabīgie partneri Āzijā. Protams, eh, mums ir ļoti labas attiecības ekonomiskā plānā, un diskusija to arī pierāda. Uh, bet tiklīdz eh, tātad mēs runājam par ekonomiku, mēs uzreiz domājam, ka jārunā par cilvēktiesībām. Protams, ka cilvēktiesības ir par iekšnosacījums, tās ir ļoti svarīgas, bet man ir sajūta, ka mēs eh, visu laiku sniedzam tādas kā deklarācijas, kas mūs tā kā nomierina, bet eh, cilvēkiem, pārstāvjiem no ASEANA valstīm, Eh, šķiet diezgan liekulīgas, kā jau jūs to teicāt, proti tādas virspusīgas, eh, un kā pierādījums tam ir šī te, šīs te eh, steidzamības rezolūcijas, ko pieņemam Strasbūras ceturtdienas pēcpusdienās, un tās nereti ir pārāk maz pamatotas. Un uh, Es jau kopš 85. Eh, gada piedalos eh, sanāksmēs ar Azijas valstīm. Es uzskatu, ka cilvēktiesību situācija ir eh, pozitīvi jau attīstījusies šajā reģionā jo īpaši pamatiesību situācija, piemēram, tiesības uz uzturu, uz izglītību, darbu, daudzās ASEAN valstīs tās pat ir labāk garantētas kā dažās ES e dalību valstīs. Un mēs bieži eh, eh, vien nenovērtējam pietiekam augstu tā saukto peer pressure, jeb eh, savstarpējo spiedienu starp valstīm, piemēram, kad Mjanma uzņēmās prezidentūru ASEAN, līdzīgi kā tas ir AS apstākļos, toreiz parlaments vērsās pret šo militāro diktatūru, kas uzņemsies prezidentūru un dažas eh, ASEAN valstis tikās diskrētā veidā, tā kā slepeni, eh, bez nekādām lielām deklarācijām. Un uh, prasīja, lai uh, Mjānmu atsakās no uh, prezidentūras. Un es domāju, ka tas ir labs pierādījums šādam iekšējiem savstarpējiem spiedienam, uh, reģionālā līmenī, kad citas ASEAN valstis ievēršās, lai, tātad iejaucās, lai izvairītos no ļaunākā scenārija. Runājot par attiecībām ar ASEAN valstu parlamentāriešiem, man ir tas gods pārstāvēt Eiropas parlamentu, jo trīs reizes, ja nemaldos, mūs pārstāvēju Laipā, tas ir parlaments, kas varbūt ir pārāk formāls, un es negribu uzreiz teikt, ka mēs cenšamies eh, veidot tādu kā AKK eh, ar ASEAN valstīm, bet es pilnībā atbalstu Werneru Langenu, tad, kad viņš teica, ka mums vajadzētu veidot struktūrētāku dialogu ar parlamentu pārstāvjiem, kas tie, kas laipā uh, katru gadu. Pagājuši gadu es biju klāt, tad, kad bija diskusija par konfliktu, kas bija saistīts ar Dienvidķīras jūru, un tur mēs redzējām, ka izveidojas tādas patiesas politiskas debates, kas bija ļoti iedrošinošas, un man liekas, ka mums to vajadzētu atbalstīt, jo tas ir viens no ļoti svarīgiem jautājumiem šajā pasaules daļā, uh, un tam varētu būt ietekme arī uz vispārējo pasauli. Paldies! Merci, cher collègue. Paldies, dargie kolēģi! Un tagad eh, vārds jums, Lina kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms Pirmām kārtām es vēlētos atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem par e, to, kā uz Āziju skatās un ASEAN tiek uzskatīta par samērā birokrātisku organizāciju. Bet e, es uzskatu, ka mūsu vadītāji labi apzinās šīs organizācijas slavu un katrā galotņa tikšanās reizē, kurā mēs tiekamies, mēs pie tā, kad mēs runājam par šiem jautājumiem un regulāri tiekamies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, un pēdējā galotņa tikšanās reizē līderi ļoti skaidri pateica, ka cilvēki būtu vairāk jāiesaista organizācijas darbā un uh, Āzijas kā kontinenta uzplaukums būtu vairāk jāpopularizē pasaulē. Un eh, mums vajadzētu tiešām izglītot cilvēkus gan par organizācijas darbību, gan par Āziju kā tādu. Tātad ASEAN mēs esam izveidojuši cilvēku centru. Vēl tiešām nesam, bet eh, esam lēmuši par tādu centra izveidi. Un tagad par cilvēks cilvēkam fórumu un darbu. Lai mēs to panāktu, mums ir nepieciešama savstarpējas savietojamība un e, vajadzētu arī atvieglot e, reģionālas pārvietošanās iespējas. Proti cilvēkiem doties ceļojumā uz citu valsti ir jābūt vieglāk. Un tas arī ir visbūtiskākais, lai cilvēki apzinātos citas valsts kultūras specifiku un līdzīgi. Tas attiecās arī uz infrastruktūras sakārtošanu. Un mēs esam jautājuši arī citiem partneriem, vai viņi mums varētu palīdzēt infrastruktūras izveidēji. Cilvēks cilvēkam saikne starp dažādiem reģioniem. To var dažādi organizēt, teiksim, pamudinot cilvēkus vairāk ceļot, vai arī jauniešu apmaiņa, universitātes studentu apmaiņa. Tas viss noteikti veicinās šo darbu. Un, eh, piemēram, reģionā ļoti daudz jauniešu dodās, no mūsu reģiona daudz dodās eh, gan ceļojumā, gan arī studējot uz Ķīnu, uz Japānu. Un domāju, ka tas arī ir ceļš, kas ir mūsu priekšā, un tas arī veicinās cilvēkus iepazīt citu reģionu cil iedzīvotājus. Un, protams, vajadzētu vairāk sniegt informāciju skolās par mūsu reģioniem, jo tad jau cilvēki arī vairāk zinās viens par otru un zinās, kas notiek citos reģionos. Pie tām eh, ne tikai par ASEAN un Āziju, arī par Eiropas Savienību un Eiropas kontinentu. Otrs man uzdotais jautājums par eh, to, ka varbūt Eiropa nepievērš pietiekam lielu uzmanību konkrētajam reģionam. Uh, un par to, kā veicināt Eiropas Savienības intereses palielināšanos. Nezinu, kā uz to atbildēt, bet eh, EFTA un konkrētas valstis. Es zinu, ka Eiropas savi, konkrētām valstīm ir dažādi nolīgumi, un Eiropas Savienība arī vēlas ciešāk sadarboties ar šiem reģioniem. Uh, Un tiekoties ar citiem delegātiem, arī tas jau ir izskanējis, un es eh, ceru, ka mums izdosies šo darbu tālāk turpināt. Bet eh, patreizajā momentā mums nav konkrētu nolīgumu ar Eiropas Savienību, mums ir nolīgumi ar Eiropas Savienības dažādām dalību valstīm. Un visbeidzot, jūs uzdevāt jautājumu, kā mēs varētu palīdzēt Eiropas Savienība jau palīdz un par to esam pateicīgi. Bet eh, galvenokārt vajadzēja uzmanību vērst uz integrāciju. Galvenais, kas eh, ASEAN ir nepieciešams, ir izvairīties no milzīgās plaisas dažādu valstu attīstībā, un to mēs mēģinām dažādiem centieniem uzlabot jo mēs vēlamies izveidot Āzijas ekonomisko kopienu 2015. gadā, un tam tiešām ir nepieciešama visu valstu vienmērīga attīstība. Mēs esam pateicīgi par Eiropas Savienības atbalstu, bet eh, mēs to saucam par projektu, kas eh, varētu samazināt atšķirības ekonomiskajā izaugsmē starp dažādām uh, Āzijas valstīm, īpaši tām četrām, kuras e, ASEAN pievienojās vērāk. Un e, ar šo projektu palīdzību mēs ceram palīdzēt šīm valstīm. Un šobrīd tie ir prioritējams dabas projekti, un e, ceru, ka tie palīdzēs mums šajā darbā un arī cilvēku tikšanās. Varbūt, ka tam nav, nav tik daudz nepieciešams izveidot perfektu in infrastruktūru, kā veicināt cilvēku tikšanos. Un eh, jūs eh, noteikti varētu šajā darbā mums palīdzēt. Tātad vairāk Eiropa varētu palīdzēt integrācijas darbā, jo šobrīd eh, mums ir nepieciešams izveidot Āzijas valstu kopienu 15. gadā, un tas arī ir mūsu galvenais mērķis, un, protams, esmu pārliecināts, ka mūsu darbs turpināsies arī vēlāk. Vēl viens jautājums, ko jūs man uzdevāt. Nē, varbūt, ka mans kolēģis Verneks kungs atbildēs, bet eh, jautājums par to, kādā veidā ASEAN varētu nodrošināt lielāku drošību, jūs uzdevāt jautājumu par pirātismu. Es uzskatu, ka ASEAN jau piedāvā ilgtspējīgu platformu reģiona drošībai. Mēs piedāvājam platformu, kuras ietvaros dažādas iesaistītās puses un dažādas valsts var tikties un runāt par dažādu, for, dažādu reformu īstenošanu. Un piemēram, Korejas puses visas sešas iesaistītās puses eh, tiekās šīs platformas ietvaros. Tātad mēs piedāvājam tikšanās iespēju un eh, formāli diskutēt par to, ko vajadzētu darīt, un, piemēram, Korejas pusēlas sakarā šobrīd eh, dažādu apsvērumu dēļ šīs sarunas neturpinās, bet, kā jau teicu, mēs piedāvājam platformu. arī citas eh, platformas, bet man diemžēl vairāk nav laika, un tagad došu vārdu manam kolēģim Verneks kungam, lai atbildētu. Thank you. Paldies, saka Verneks kungs. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms eh, vēlētos atbildēt uz Butikofer kunga jautājumu par, par iedzīvotāju dažādiem projektiem, kā braukt vienam pie otra starp eh, ASEAN un EU. Uh, Mēs uz to vēlētos raudzīties mazliet platā, plašāk starp Eiropu un Āziju. Kultūras un izglītības jomās mums ir ļoti daudz šādu apmaiņas eh, projektu. Iespējams, ka ne gluži fiziski pārvietojoties no, vienas, no viena kontinenta nostūru uz otru, bet mēs veicinam fórumu, kurā varētu diskutēt par šiem jautājumiem. Mēs eh, mēģinām ļaut eh, māksliniekiem tikties fórumā un varbūt arī koru apmaiņu. Mēs, mēs izveidojam fórumu, kurā tie, kuri vēlas šādu apmaiņu organizēt, viņiem būtu atvieglotāks darbs. Un es visus pamudinātu paraudzīties uz mūsu mājaslapā piedāvātajo projektu klāstā, un tas ir 3W ASEF Un tur eh, tiek atrunāta arī ASEN un Eiropas Savienības loma. Jūs jautājums par to, ko Eiropas parlaments varētu darīt, lai veicinātu ASEAN darbību. Un eh, jūs varētu tikties ar ASEAN starp parlamentāro asamblēju un uh, no Eiropas standartiem raugoties, varbūt šāda starpparlamentārā asamblē tiešām nav labākais e, fórums, bet es zinu, ka Vācijas valdība palīdz tiem, kur strādā komitejā un arī izglītot viņas komunikācijas iemaņās. Manuprāt, eh, vissvarīgākais ir e, palīdzēt šai EPA un e, negluži vienmēr uzspiest mūsu skatījumu no Eiropas viedokļa ASEAN. Un eh, varbūt vairāk eh, piedalīties diskusijās un paraudzīties, ko Eiropa varētu piedāvāt. Tas pats attiecās arī uz drošības aspektu. ASEAN ļoti daudz runā par drošību un strādā pie tā, bet Eiropas Savienība tajā tikpat kā nepiedalās nekad. Un domāju, ka Eiropas Savienībai arī būtu jākpilni paraudzīties, kādas ir izveidotās darba grupas un varbūt, ko Eiropas Savienība varētu palīdzēt. Un ja tiek izvērtēts, ko varētu darīt, tad to arī vajadzētu darīt. Vai vēlēt, vai būtu jēgpilni izveidot Eiropas Savienības ASEAN starpparlamentāro asambleju, tas nav manas kompetences jautājums. Uh, Jēglas kundze jautāja par ekonomiski ciešāku iesaisti, bet jūs eh, pacēlāt arī vairākus ētiskus jautājumus un jautājumus par standartiem. Jā, protams, nedomāju, ka kaut ko vajadzētu paslaucīt zem paklāja, mums ir jārunā atklāt par šiem jautājumiem. Es vienmēr esmu pamudinājis cilvēkus runāt par to, kas cilvēkam ir uz sirds, uh, bet vienlaicīgi tad ir arī jāuzklausa otras puses teiktais. Ko Āzijas pārstāvis saka par sasniegto vai varbūt ne, nesasniegto cilvēktiesību jomā. Atcerēsimies, ka situācijas un arī izpratni par dažādiem jautājumiem Āzijā lielā mērā atšķiras no Eiropas. Tātad, protams, atklātā dialogā mēs nākam klajā ar savu viedokli, bet mums tikpat lielā mērā ir arī jāuzklausa otras puses viedoklis. Tagad eh, par ASEAN un Eiropas Savienības sadarbību drošības jomā. Gomes kundze to pieminēja, bet es vēlētos varbūt pateikt politikas un uh, Eh, politikas un drošības jomā atče misija bija ļoti veiksmīga un patiesībā varbūt citā reģionā, citā vietā tāda pati forma varētu darboties ļoti veiksmīgi arī citur, bet par to jau lemj iesaistīto pušu valdības. Un pēdējais, ko vēlētos pateikt, tas bija viens no kolēģiem, kurš izteica, ka varbūt vajadzētu izdarīt spiedienu uz ASEAN, lai tas ātrāk strādātu, bet eh, vai tas būtu no ASV vai no Krievijas eh, vai no Eiropas Savienības šāds izdarīts spiediens, mēs eh, parasti šādu piedienu izdaram arī uz citām valstīm un droši vien, ka ASEAN darbojas līdzīgi. Un tomēr mums kā Eiropiešiem darbā ar ASEAN vienmēr ir svarīgi atcerēties eh, to, ar kādiem cilvēkiem mēs vēlamies sadarboties, kurus mēs visvairāk vēlētos atbalstīt. Un tad griezties tieši konkrēti pie šiem cilvēkiem ar jautājumu, kāda veida palīdzība viņiem ir, pal ir nepieciešama. Jo uh, diez vai ir labi jau ar gatavu programmu nākt klajā un neiesaistīties nekādā dialogā. Paldies, saka prieksēdētājs. Un tagad ir pēdējie trīs runātāji Jonatans Holslāks, kas ir Briseles Ķīnas studiju institūta zinātniskais asistents. Uh, Nākamā ir dr. Klāra Portela, kas ir politisko zinātņu asociētā profesora Singapūras eh, ekonomiskajā universitātē, un visbeidzot profesors Jurgens Rīlans, kas ir Freiburgas universitātes Dienvidaustrumāzijas studiju profesors. Pirmajam dod vārdu Holslāga kungam, lūdzu. Eh, mēs varbūt vēlētos nedaudz pamainīt kārtību. Es pirmajam vēlētos dot vārdu par teleskundzei būtu tikai un vienīgi interesanti uzklausīt jūs, jo jūs esat ieradusies no Singapūras. Tātad, es vēlētos varbūt ierosināt, ka pirmā runātu Portelis kundze, pēc tam Freiburgs universitātes pārstāvis un visbeidzot es, jo tā jau ir, ka mēs pirmajam vārdu dodam viesiem. How can I? Okay, thank you very much. Ļoti labi. Paldies par šo jauko piedāvājumu, bet nu, tomēr mums ir paredzēta dienas kārtība, pie kuras jāpieturas. Labi, tad es ļoti īsi. Mm, manā prezentācijā vispār ir trīs daļas. Runa ir par strateģiskām interesēm, kas piesaista Eiropas Savienību ASEAN reģionam. Tad es vēlos pastāstīt, kā abas puses skata viena otru un kur mēs atrodamies šobrīd, runājot par mūsu savstarpējo sadarbību. Un tad nākamais jautājums attiecīgi, kas var uzlabot uh, mūsu sadarbību. Uh, jums ir pieejami arī fona dokumenti, un uh, tur jūs varat atrast izsmeļošāko informāciju. Mans pamatarguments ir tāds, ka mums ir jāstieprina sadarbība ar ASEAN valstīm, tā mums ir izšķiroša, iespējams ne tik ļoti acīm redzama, bet izšķiroša. Uh, starpreģionu sadarbība ir um, ļoti stiprs motivējošs faktors, lai stiprinātu šīs uh, savstarpējās saites. Tika pieminētas ģeopolitiskās intereses, kas ir Eiropai attiecībā uz ASEAN reģionu. Manā prezentācijā uh, es argumentēju, ka, protams, tas nav tik vienkārši. Runājot par pastiprināto sadarbību, uh, kā jau teikts, tā ir izšķiroša Eiropas Savienībai un iespējams eh, netik ļoti, lai paplašinātu sadarbības jomas vai apmainīties ar informāciju, bet drīzāk, lai noteiktu vispirms, kur ir mūsu intereses un kur piemērot sviras, eh, lai uh, abas puses no nu tā iegūtu. Tas jau notiek šobrīd, bet mums tas ir jāpadara uh, par efektīvāku procesu. Līdz ar to manā prezentācijā es vēlos, lai tiktu noteiktas prioritātes skaidrā veidā, runājot par drošību. Šeit attiecības starp ASEAN un ES eh, e ir jābalsta uz skaidru darba dalīšanas principu. Mani argumenti ir tādi, ka Eiropas Savienībai nav nepieciešams uh, kļūt uh, par pilntiesīgu drošības aģentu reģionā, bet drīzāk ASEAN būtu interesantāk, ja Eiropas Savienība varētu nodrošināt uh, simtu tūkstošu ekspatriantu uh, situāciju uh, Dienvidaustrumāzijā. Šādi varat veidot šo politikas jomu. Runājot par ekonomisko sadarbību. Uh, jābūt piesardzīgiem attiecībā uz to, ko vēlamies. Jā, ir būtiski stiprināt sadarbību un meklēt jaunus ceļus ekonomiskai sadarbībai, bet jāapzinās sekas, kas var rasties um, vājākām ASEAN valstīm. Digi Trade uh, pētījums uh, kas veikts 2010. gadā, pierāda, ka vājāko ASEAN valstu ieguvums liberalizējot tirzniecības attiecības ar Eiropas Savienību varētu nemaz nebūt tik liels. Līdz ar to mums jāizveido ļoti tālējoša sociāla un ekonomikas politika, kas iet tālāk par tīru liberalizāciju. Ļoti svarīga joma kas rūp mums visiem, ir urbanizācija. Šī, šis jautājums ir uh, pamatizaicinājums ASEAN reģionā šobrīd. Un te mēs noteikti varētu stiprināt sadarbību. Papildus prioritāšu noteikšanai ASEAN un ES ir jākoordinē appusējas aktivitātes. Uh, Šeit uh, tieši ārējais darbības dienests varētu uzņemties lielāku lomu. ASEAN diplomātiem gan bija liela skepse attiecībā uz ārējais darbības dienesta darbību, bet te iespējams nevajadzētu veidot atsevišķu politiku attiecībā uz ASEAN, drīzāk ārējas darbības dienestam vajadzētu stiprināt uh, sadarbību dalību valstu starpā pirms nāk klāja ar jaunām iniciatīvām. Tad eh, ministru līmeņa sanāksmes ar ASEAN valstīm. Arī šeit ārējais darbības dienests varētu racionalizēt procesu un daudz ko panākt, runājot ar dalību valstu galvaspilsētu pārstāvjiem. Turklāt mums ir dažādas atbalsta programmas reģionālajam atbalstam, uh, Tad eh, šī programma par eh, savstarpējo eh, sasaistīšanu, jā, mums ir jāsniedz palīdzība. Mums jākoordinē aktivitātes arī dalību valstu starpā. Manā prezentācijā ir priekšlikumi arī attiecībā uz drošību. Uh, uz investīciju veicināšanu un tā tālāk, bet um, ņemot vērā laika spiedienu, es uh, turpināšu noslēgumu. Manuprāt, panākuma ķīla uh, veiksmīgām attiecībām ar ASEAN ir efektīva politika. Tad nevis uh, aptvērums, nevis uh, izmēri, bet uh, efektivitāte. Un šis jautājums jau tiek skatīts mūsu darba kārtībā. Es paldies, ka tik īsi izteicāties, un tagad uh, doktore Klāra Portēla lūdzu. Paldies! Tā tad, jā, manu prezentāciju jūs redzēsiet uh, ekrānos. Tā tad. Uh, eh, es vēlētos pavisam īsi jūs iepazīstināt ar to, kas notiek ASEAN jo laika jau nav pārāk daudz, un es vēlētos runāt par to, kādā ietvarā veidot ASEAN un Eiropas Savienības sadarbību. Tātad pirmais, eh, kāda ir organizācijas pirmsākumi un darbības attīstība. Patiesībā ASEAN netiek uzskatīts par e, integrācijas projektu, jo 90. gados tika uzsākta ekonomiskās integrācijas programma, un būtiskākais ASEAN uzsvars ir būtiski atšķirīgs no Eiropas Savienības darbības pamatprincipiem, jo ASEAN pilnībā respektē dalību, tā, dalību valstu suverenitāti un sadarbība ir tikai un vienīgi starp valdību dabas. Uh, un visi lēmumi tiek pieņemti konsultāciju un vienošanās rezultātā, un, protams, iesaistot arī citas sabiedrības spēlētājus. Būtiskākais, varbūt šobrīd augstākais ASEAN punkts ir 2007. gadā sagatavotā un pieņemtā ASEAN harta, kas ļāva šo organizāciju uh, un tās standārts un darbības princips padalīt daudz atrunātākus. Un šobrīd runa iet par trīs kopienām. Par tām pavisam drīz parunāšu mazliet sīkāk, bet tagad vēlētos pateikt sekojošo ka neskatoties uz to, ka 2007. gada ASEAN kartas padarīja parakstīšanu, ASEAN padarīja par starpinstitucionālu un starpvaldību organizāciju, šis eh, ASEAN eh, pamatprincips tika saglabāts. Un tā tad ASEAN nav parlamentāras institūcijas, un e, arī harta to neparedz. Līdz ar to ASEAN nav parlamentāri pārstāvēts, bet tā nu tas ir. Tagad mazliet par trīs kopienām būtisks progress ir ticis panākts pilnīgi visu kopienu darbā, un eh, trīs kopienas ir būtiski atšķirīgas no Eiropas Savienības kopienām. Pirmā ir sociokulturālā kopiena, nākamā ir politiskā un drošības kopiena, un visbeidzot ekonomiskā kopiena. Tātad ekonomiskā kopiena varbūt eh, šajā ziņā varētu vilkt kādas paralēlas ar Eiropas Savienības pirmo pilāru, bet pārējās divas kopienas uh, Tāda sociālo-kulturālajā kopienā vairāk tiek uzsvērts eh, cilvēktiesību jautājums, un eh, tas jau ir apkopots arī manā ziņojumā. Šobrīd ir stiprināta sadarbība ASEAN ietvaros starp vairākām tās dalību valstīm, bet visas dalību valsts nav šajā sadarbībā ie, iekļāvušās. Tas pats attiecās arī uz politikas drošības kopienu jo ir, piemēram, pretpirātisma darbība, kurā tikai dažas ASEAN dalību valsts ir piedalījušās. Un eh, ciešāka sadarbība šobrīd, par ko mēs ārkārtīgi daudz diskutējam arī Eiropas Savienībā un par ko uh, Eh, un kas eh, Eiropas Savienības parādās pilnīgi visās jomās. Un visbeidzot, pavisam īsi parunāšu par nākotnes uzdevumiem. Kā jau teicu, pagātnē dažādība pilnīgi visos jautājumos ir bijusi ASEAN darbības vadmotīvs, un eh, ASEAN dalību valstis vēlas veicināt sadarbību ASEAN ietvaros, bet dažkārt panākumus var piebremzēt konkrēta dalību valstu rīcība. Un tomēr pēdējā laikā būtiskākie ASEAN izaicinājumi varbūt ir saistīti ar to, ka ir Ķīnas ekonomiskā un politiskā dominēšana ASEAN valstu reģionā. Un šobrīd Dienvidķīnas jūrā Ķīna dominē absolūti, īpaši runājot par Filipīnām, un arī šobrīd Indoķīna ir izveidojusi eh, spēcīgu politisku interesi tādā ziņā, ka e, arī Indonēzijas ātrā attīstība un spēcīgā elite var pavilkt asiem darbību atkal uz savu pusi. Nē, ārējām attiecībām es nepieskaršos, jo laika nav daudz. Patiesībā ASEAN ir ļoti atvērta organizācija, un tā ir parakstīta vesela virknes sadarbības nolīgumu starp reģionu valstīm, un tā ārkārtīgi veiksmīgi ir sevi pozicionējusi šajā reģionā. Par to jau šeit runāja iepriekšējie runātāji. Un tagad eh, mans pēdēj, man pēdējā slīdīte. Ko ASEAN varētu sagaidīt no Eiropas Savienības un kādu lomu Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties? Tātad ASEAN ir arī reģionālas integrācijas projekts, bet eh, no Eiropas Savienības, runājot par Eiropas Savienības projektiem, atšķirība ir būtiska. Eiropas Savienība ASEAN darbībā varētu palīdzēt tādajādi, ka tā saglabātu ASEAN kā būtiskākās šā reģiona organizācijas lomu un to arī atzītu. Interesanti varbūt pieminēt ir arī daudzpusējības stiprināšanu. Nātam, nākamais. Eiropas Savienības palīdzības būtiskākajam aspektam ilgus gadus tā ir bijusi integrācijas palīdzība. Un tomēr šī palīdzība vairs nav tik ārkārtīgi aktuāla, jo ir parādījušies arī citi reģioni, kur vēlas palīdzēt tieši tādā pašā veidā kā es, un tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu meklēt jaunus sadarbības ceļus un domēnus. Tāpēc uh, runājot par tā saucamo integrācijas palīdzību, tad eh, to varētu izmantot eh, daudz labāk konfliktu risināšanā, piemēram, Birmā, jo Birma šobrīd eh, jau virzās uz mierīgāku līdzās pastāvēšanu, un pilnīgi noteikti ASEAN tur ir palīdzējusi. Eiropas Savienība varētu spēlēt nozīmīgu lomu arī konfliktu vai spriedzes mazināšanā un pat spriedzes e, izklīdināšanā. Un visbeidzot, Eiropas Savienība var palīdzēt ar savu pieredzi teritoriālu konfliktu un neskaidrību risināšanā, jo tas tiešām varētu Dienvidķīnas jūrā atrisināt daudz ko. Paldies, ka uzklāsojāt manu prezentāciju. First speaker. Pirmais runātājs Tagad uh, Jurgens Rolands, profesors, lūdzu. Jā, paldies, uh, priekšsēdētāji, ģenerālsekretāra kungs, ģenerālsekretāra vietnieku kungs, godātie parlamenta deputāti. Āzijas finanšu krīze bija diezgan katastrofāla reģionā, jo īpaši Āzijas institucionālajai attiecībai, attīstībai tas ir veicinājis tālajošas reformas, kas uh, kulminējās ar ASEAN hartu, lai izveidotu ASEAN kopienu līdz 2015. gadam, lai izveidotu organizētāku, efektīvāku struktūru un tādu organizāciju, kas būtu vērsta uz cilvēkiem. Un līdz ar šo attīstību nāca arī normatīvās pārmaiņas, jo ASEAN hartā tika minēta demokratizācija, laba pārvaldība, cilvēktiesība, pamatiesības, tiesiskums eh, kā mērķis šai organizācijai. Šajā izpratnē ASEAN harta ir bijis eh, būtisks eh, um, stūrakmens ASEAN attīstībā. Uh, un tā sola arī plašākas pilsoņtiesības, kā līdz šim ir paredzēta cilvēktiesību komisija, ar, arī ASEAN komisija, lai aizstāvētu bērnu un sieviešu tiesības, un tika minēts arī eh, par ASEAN cilvēktiesību deklarāciju, un tā apliecina visas politiskās un pilsoņu tiesības, kas ir uzskaitītas ANO cilvēktiesību deklarācijā. Un turklāt tiek pievienots arī ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. Bet tagad bet. Mans bet, jo kritiķi uzsver to, ka šeit ir zināmi trūkumi šajās būtiskajās reformās. Viens no kritikas punktiem, kas tiek pausts, ir tas, ka šīs tiesības uh, ir ļoti uh, balstītas kontekstā. Uh, piemēram, cilvēktiesību kontekstā ir jāpatur prātā uh, reliģiskais, likumiskais un citu veidu fons un drošības apsvērumi, kas pastāv valstīs, un tas var no, novest pie tiesību ierobežošanas. Un tā tas pagātnē ir bijis, jo valdību uh, iespējas ir diezgan plašas ierobežot pilsoņu tiesības. Ir arī e, tas, šis te punkts, ka cilvēktiesību deklarācijas, e, deklarācija ir ietverts dažādu pakāpju cilvēktiesības, bet, nu, tas jau nav tik e, katastrofāli. Šīs trīs paaudzes un ASEAN dokumenti uh, Tur tiek uzsvērtas grupu tiesības, kolektīvās tiesības un uzsvērtas kopienas tradīcijas, eh, kas ir šajā reģionā. Un tas rada aizdomas NVO vidū un citu vidū, kur varētu teikt, ka kopienas tradīcijas bieži vien tiek izmantots, lai attaisnotu cilvēktiesību pārkāpumus. Otrakārt, ierobežoti mandāti, daži saka, ka ASEAN starpvalnē valdību cilvēktiesību komiteja būs bezsobaina, tā tās šīs tiesības tikai sludinās, bet neaizstāvēs. Un eh, tie, kas varētu veikt izmeklēšanas un saņemt sūdzības no NVO vai pilsoņiem un veikt situācijas izpēti vai pat uzlikt sodus, uh, Tas viss netiek minēts eh, cilvēktiesību eh, struktūrā šajā deklarācijā. Un tur galvenokārt notiek aprobežošanās ar kapacitātes veidošanas centieniem. Šeit ir arī zināmas neprecizitātes, piemēram, atsauce uz ANO hartu. Ir tāds punkts, tur tiek uzsvērta nacionālā suverenitāte, bet tas varētu būt pretrunā ar pienākumu aizsargāt, kas ietu tālāk par nacionālo suverenitāti un tās uh, bažām. Ceturtkārt, eh, šo dokumenta daļu nesaistošais raksturs, proti nav nekādas uh, iestādes, eh, kur cilvēki varētu vēsties, nav ne eh, azienu kopienu tiesas, nav nekādas sankcijas paredzētas valstīm, kas neievēro hartu, nav nekādi mehānismi reģionālā līmenī, kāda varētu sūdzēties par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un pēdējais punkts, kas tiek uzsvērts, ir tas, ka netiek iesaistītas, eh, iesaistītās puses. Kritiķi norāda uz šo uh, Uh, dokumentu un likumu slepeno sastādīšanu, kā piemēram ASEAN cilvēktiesību deklarāciju. Par to daudz nerunāšu, bet vēl viens punkts pavisam īsi arī atsauce uz uh, pilsoniskā sabiedrības organizāciju reģistrēšanas vadlīnijām. Tur uh, tiek atgādināts par uh, nacionālo likumdošanu no 60. gadiem, 80. gadiem, kas uh, izraisīja uh, projektus, kas uh, nedomā par um, iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, bet uh, tikai īstenošanā. Un uh, šie uh, reprezentatīvie fórumi tiek izmantot kā politikas popularizēšanas vietas. Un, un tad vēl ir arī valdības valstīs, kam ir jāievieš šie dokumenti. ASEAN ir tīri starpvaldību organizācija. Tātad būtībā tās ir nacionālās valdības, kas ir atbildīgas par tieslietu un uh, tiesu procesiem un ieviešanu negribu pārāk daudz par to runāt, jo aina ir diezgan daudzveidīga. Katrā valstī situācija ir tomēr atšķirīga un nav jēgas eh, tagad īsi, īsā prezentācijā par to visu runāt, jo to visu nevar izstāstīt tik ātri. Tikai pāris punkti. Nevēlēšanās pievienoties cilvēktiesību konvencijām. Es to uh, aprēķināju uh, attiecībā uz visām 16 galvenajām konvencijām, un šis procents ir 37 šobrīd, 37% šo konvenciju šobrīd ir ratificēts. Konstitucionālajā drošības tīklī būtībā pastāv, uh, visās konstitūcijās ir runa par liberālajām uh, individuālajām tiesībām, bet, kā jau tika teikts, sociālās un ekonomiskās un kultūras tiesības dažās uh, valstīs ir pat demokrātijas klauzulas, bet uh, ir arī izņēmumi, piemēram, dzimuma līdztiesība, īpašuma tiesības nav minētas, uh, joprojām ir nāves sots. Un kas mūs satrauc vēl vairāk, ir tas, ka bieži vien uh, Eh, konstitūcijās tiek eh, minēts formulējums, kā nosaka likums, kas, protams, var ierobežot pilsoņu tiesības, eh, un to var darīt likumdošanas procesā. Joprojām ir virkne ārkārtas likumu, kas joprojām tiek pārskatīti, grozīti, vai ir jau grozīti, bet tas notiek joprojām. Tiesu sistēma, protams, arī ir bažu avots. Dažās valstīs eh, ir izveidotas konstitucionālās tiesas. Gribētu uzsvērt Indonēzijas konstitucionālās tiesas lomu, eh, kuru novērotāju uzsver kā eh, korupcijas brīvu un taisnīgu tiesu uh, un šie spriedumi ir tiešām bijuši ļoti būtiski. Tas ir būtisks punkts. Policija ir uh, po problēma, bieži vien uh, par maz personāla, par maz zemu atalgojums ir. Un um, uh, noslēgumā pāris vārdi par to, ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt savās politikās attiecībā pret ASEAN. Es uh, neaizstāv iepriekšējās politikas, kas bieži vien balstījās uz materiālām sankcijām, manuprāt, tas nedarbojas, jo ASEAN ir ekonomiski attīstīts, attīstīts reģions, ātri attīstās, viņiem ir jaunas citas iespējas ar Ķīnu un citām jaunatīstības valstīm, ko es drīzāk gribētu ieteikt, vajadzētu vairāk izmantot ASEAN vēlmi uh, veidot sevi kā uh, nopietnu respektējamu kopienu starptautiskās organizācijās, un tas ir parādījies vairākos pētījumos, un tas varētu būt milzīgs motivācijas uh, moments. ASEAN tātad būtu vairāk jāiesaista uh, Uh, cilvēktiesību pārkāpumu lietās, bet tādā simetriskā veidā, nevis uh, asimetriskā veidā, jo tas var radīt problēmas, kas jau tika minētas. Ar to arī noslēgšu, varētu vēl pateikt šo to par uh, sadarbību ar parlamentāriešiem, bet atstāšu to jautājumam. Tempo ir veramente. Ļoti labi. Mums tiešām nav daudz laika. Atvainojiet, bet man jābūt stingram. Mums uh, tiešām laiks ir labi jāieplāno. Uh, lūdzu, tagad Anna Gomeša. Izteiksies aicinu visus ierobežoties divām minūtēm, jo noslēgumā jāizsakās arī Butikofra kungam, kas ir referents. Uh, Vālīkungs, paldies. Man divi jautājumi, vai principā viena jautājuma divas daļas. Uh, Tā kā es tikai es uz 50% samazināšu uh, jautājumu apjomu. Iedomājieties, ka esam Eiropā nākamajā dienā pēc uh, samita starp Ķīnas prezidentu un ASV prezidentu. Žurnālisti uh, viņiem varētu jautāt līdzīgi, kaut ko līdzīgu. Proti, Kāda ir Eiropas Savienības reakcija attiecībā uz to, ka tiekas Ķīnas prezidents un ASV prezidents? Mums eh, ir dažādas reakcijas, un tad tā lieta mums nav šis koheizijas. Tagad jautājums. Vai būtu iespējams arī šeit uzdot līdzīgu jautājumu? Kāda būtu ASEAN reakcija? Vai mums būtu jājautā, kāda ir vienas valsts reakcija vai otras valsts reakcija. Tad man interesē, vai mums ir tāda ASEAN reakcija kopumā, kas ir visām ASEAN valstīm. Jūs saprotat, ko es domāju? Gomešs kundze. Viens komentārs pēc Gebels kunga komentāra un pēc Varnika kunga atbildes. Es uzskatu, ka kolēģi vērtējums e, darbojas e, pie cilvēktiesībām tieši labi, ka Rolanda kungs to pakomentēja. Jā, ir arī spiediens no cita virziena, un tas darbojas abos virzienos. Vēlamies e, vairāk spiediena no ASEAN valstīm, lai Eiropas Savienība aktīvāk risinātu reģiona cilvēktiesību problēmas. Vai arī nepieciešams spiediens, lai mēs veiksmīgāk tiktu galā ar finanšu krīzi Eiropas Savienībā. Jātājums eh, ekspertiem. Kā ASEAN var palīdzēt, lai mazinātu spriedzi Dienvidķīnas jūrā. Tās ir attiecības starp Ķīnu, Japānu vai arī Ķīnu un uh, Dienvidkoreju. Vai tas, uh, vai esam var ko līdzēt? Un Rolanda, profesors Rulands, jūs runājāt par finanšu krīzes ietekmi, citas finanšu krīzes ietekmi. Un to kā šī krīze sekmē pārmaiņas ASEAN reģionā, Indonēzijā, piemēram. Mums ir G8, Indonēzija piedalās G20, Pitsburgā notika samits par organizētās noziedzības un nodokļu āžu apkarošanu. Kā ASEAN šeit var palīdzēt? Šis ir ļoti svarīgs globālās uh, Eh, pārvaldības jautājums. Lieliski, kolēģi, un tagad piecas minūtes mums ir atbildēm. Tad zibenīgas eh, atbildes lūdzu, jo referentam vēl ir jāizdara secinājumi. Varbūt vēl vienu jautājumu ļoti ātri. Vai atbildes? Eh, paldies, es došu iespēju kolēģiem atbildēt tā kā laika nav daudz atvainojiet, bet um, atbildi ir nē. Mēs esam izpētījuši asienu izturēšanos daudzos dažādos kontekstos, un interesanta lieta tieši grūti ir uh, radīt kohēziju šajās, šajos samitos īpaši Ķīna uh, turpina uh, dalīt valstis vairāk. Es atceros ministru sanāksmi uh, Kambodža. Mm, es atceros, ka Ķīna negribēja piedalīties kopīgajos secinājumos, beigās neparakstīja deklarāciju, neskatoties uz pūliņiem. Ļoti ātri atbildot Gomešas kundzei, jā, ASEAN ir svarīgs spēlētājs, runājot par drošību un aizsardzību. Uh, tīpaši attiecībā uz notikumiem Dienvidķīnas jūrā, bet ar to nepietiek. Um, Asien cīnās, mm, dažreiz uh, politiski ir grūti panākt pozitīvu rezultātu. Es nezinu, šaubos, vai nākotnē Asien kļūs par tādu nopietnu spēlētāju, vai tomēr nevarēs pārvarēt izaicinājumus. Mm, Eiropas Savienība noteikti vajadzētu sadarboties ne tikai ar ASV, bet arī mm, ASEAN valstīm jāsadarbos gan ar Eiropas Savienību, gan ar ASV, lai e, šis pesimistiskais scenārijs netaisnotos. Un tagad būtu kofera kungs laiks secinājumiem. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies visiem runātājiem šodien par viņu ieguldījumu. Dažas piezīmes. Ja vēlamies uh, labas, auglīgas attiecības ar divām grupām, tad nevar būt, ka viena puse uzstāsies kā skolotājs un otra kā students vai skolnieks. Nē, jābūt savstarpēji cieņai un jāmācās vienam no otra. Un šajā kontekstā es vēlos sveikt to, ko teica uh, ģenerāls sekretāra vietnieks. Uh, par atteikšanos no atomu enerģijas. Uh, jūs ejat šajā virzienā un šeit mēs jūs noteikti atbalstīsim. Eiropas Savienībai tagad jāintensivē uh, centieni ASEAN reģionā. Tā jau ir sākusi to darīt. Tagad pirmo reizi uh, Šangvilas sanāksmē uh, Mums ir augsta līmeņa dalībnieki, tas ir ļoti labs signāls. Tad arī ārējās darbības dienestam uh, vajadzētu koncentrēties uz uh, labāku sadarbību, un dalībvalstīm uh, vajadzētu mēģināt nevis aizstāt, bet papildināt kopīgos centienus. Nākamā piezīme ir par cilvēkiem uzmanības centrā. Ja vēlamies kohēziju ASEAN reģionā, ja vēlamies sasaistīt cilvēkus, tad šī sasaistīšana kļūst par vitāli svarīgu elementu. To pašu vērojam arī Eiropas Savienībā. sasaistīt cilvēkus ir vislielākais izaicinājums, bet arī šeit atrodas vislabākais potenciāls. Tad visi mūsu runātāji, Holslaga kungs, Portelas kundze, Rulanda kungs, identificēja jaunas prioritātes, uz kurām var fokusēties. Tās visas var tikt izvērtētas, skatot uh, mūsu ziņojumu komitejā attiecībā uz uh, ES un ASEAN attiecību nākotni. Es uzskatu, ka uzklausīšanai bija ļoti produktīva, rezultatīva, interesanta. Paldies priekšsēdētājiem un paldies viesiem, īpaši ģenerālsekretāra vietniekam. Paldies visiem, kur piedalījās šajās debatēs, un paldies par jūsu interesantajām prezentācijām. Un tagad mēs pārējām pie nākamā punkta, kas ir salāfizma pētījumu, vahābismu kustību iesaistīšanos atbalstu sniegšanā un ieroču piegādē nemiernieku grupām pasaulē. Un salafistu, vahābistu finansiālais atbalsts izglītības, sociālajām un reliģiskajām institūcijām. Kolēģi, mēs eh, tagad pārējām pie iepazīšanās ar diviem pētījumiem, kas ir saistīti ar salafismu un vahābismu, un eh, atbildīgā ir Gomešs kundze. Sauda Arābijai par Saudarābijas lomu ar uh, eh, rietu, ar Ziemeļāfrikā. Vispirms salafistu vahābistu finansiālais atbalsts izglītības sociālam un reliģiskajām institūcijām, un otrs pētījums ir salafistu vahābistu kustība iesaistīšanās atbalsts sniegšanā un ieroču piegādā nemieniem grupām pasaulē. Un tagad es dodu vārdu autoriem, un tie ir Viljams Rasimora kungs, un otrs ir Monikē kungs kuri abi pārstāv eh, pētījumu centru Briselē. Dod vārdu jums, lūdzu. Monsieur Rasimora. Kurš runās pirmais? Rasimāra kungs, lūdzu jums vārds. Dāmas un kungi, labdien! Es uh, centīšos uh, man atvēlētajā laikā apkopot mūsu pētījumu par finanšu atbalstu. Par finanšu atbalstu no sahābis, salāfistiem un vahābistiem uh, izglītības, reliģiskajām un citām organizācijām. Vispirms mūsu komanda uzskata, ka jānošķir vahābisms un salāfisms. Un eh, mēs eh, galvenokārt eh, pētījām salāfistu ietekmi. Ir pirmais nošķīrums, ka vahābisms ir tieši saistīts ar politisko varu, ar režīmu, kas ir Saudarābijā, tā pašā laikā salāfistu uh, aptvērums salāfisti bieži vien var būt neatkarīgi no politiskās varas. Un mēs arī ļoti rūpīgi nošķīrām tagadējos salāfistus un tos, kas ir vairāk politiski iesaistījušies un kas vēlas arī varbūt bieži vien izmantot vārdarbīgus līdzekļus politiskiem mērķiem. Uh, Un kas mums šķiet ļoti svarīgi, ir izpētīt dinamiku, kāda ir šai uh, finanšu palīdzībai no salāfistu putes, uh, puses uh, reliģiskām un izglītības iestādēm dažādās valstīs, uh, kurās šāda finansēšana notiek. Tātad mēs izvēlējāmies Bosniju kā valsti Eiropā, un arī eh, Ēģiptu un Tunisiju mēs izvēlējāmies eh, arā pavasara kontekstā un Pakistānu, jo valsts eh, ir iesaistīta arī Afganistānas karā kopš 79. gada un arī Indonēziju, jo tur mēs redzam tādu austošu pieaugošu ekonomisko varu un tā ir liela uh, ekonomiskā vara Āzijā. Ēģiptes gadījumā mēs konstatējām, ka salāfisms ir pavisam nesen uh, parādījies politiskajā arēnā. Katrā gadījumā ir viņu uzvara pēdējās prezidenta vēlēšanās, un tas lielākajai daļai novērotāji bija liels pārsteigums, jo salāfistu nometne saņēma 125 vietas Eģiptes parlamentā, un viņi izrādījās galvenais konkurents musulmaņu brālības partijai. Sākumā galvenais salāfistu Eģiptes uh, Uh, kustība sākās 1926. gadā, lai pretotos līdzinējai politikai, tātad viņi nekad nepiedalījās vēlēšanās, un uh, tātad doktrīna um, piedāvāja attālināties no politiskās dzīves, norobežoties, un tas ir tas uh, princips, ko mēs bieži vien atrodam salāfistu kustībā, ka uh, politika uh, var eh, sadalīt, eh, sašķelt ticīgo kopienu, un tāpēc vajag izvairīties no politikas. Šāda situācija um, turpinājās apmēram 50 gadus, un mēs konstatējam radikālas izmaiņas salāfistu kustībā Ēģiptē pēc um, prezidenta Nasera um, um, nāves un uh, pēc viņa politikas izgāšanās. Uh, Un tad arī uh, notika tāda kā atvērtība attiecībā pret ASV un rietumu pasauli. Un uh, tagad mēs redzam, ka um, Saudārābija un Ēģipte varētu parakstīt pirmo reizi divpusēju nolīgumu. Un tas ir svarīgs, jo būs divas plūsmas. Būs eģiptiešu studenti, kas dosies eh, mācīties islāma doktrīnas Saudarābijā, un eh, tādējādi viņi vēras eh, norobežoties no sunītu izglītības struktūrām, kas ir universitātēs, un šie studenti Uh, pievērsīsies īpaši striktam islāmam, kas um, īstenojas uh, Saudārābijā, viņi atgriezīsies Ēģiptē un kļūs par uh, uh finansēšanas organizāciju runas vīriem no Saudārābijas, tātad viņi finansēs reliģiskās skolas, sociālās izglītības iestādes un arī zināms mošejas. Un mēs redzam, ka tad, kad pirmā Uh, Ēģiptes studentu paudze devās uh, izglītoties uz uh, Saudārābiju un pēc tam atgriezās Ēģiptē, mēs acīm patiesībā redzam līdzīgu situāciju, kādu stratēģiju īstenoja arī musulmaņu brālība. Viņi veidoja sociālos un labdarības tīklus, lai politiski iesakņotos, un rezultāts būs tiešām pārsteidzošs, jo mēs tiešām uh, neatradām tādas politiskās analīzes uh, iezīmes šeit, ka tas būtu pirms vēlēšanām, kad uh, uh salāfistu uh, spēki varēja, varēja kļūt, uh, tātad neredzējām tādas iezīmes, ka, tas, ka viņi varētu kļūt tik spēcīgi. Mēs uzskatām, ka pārāk agri vēl ir, lai izvērtētu pilnībā situāciju, jo ir sarežģīti prognozēt kādas būs alianses vai konflikti, kādi varētu parādīties starp musulmaņu brālību ilgtermiņā un salāfistiem. Šobrīd eh, jūs redzat, eh, kādi ir notikumi, eh, tendence ir par opozīciju, bet kontrolēt opozīciju. Uh, Un uh, mums jāsaprot, ka finansējums salāfistu tīkliem Ēģiptē turpināsies, un uh, plaši līdzekļi joprojām uh, nāk no Saudarābijas. Un mēs redzam šeit Saudarābijas politisko stratēģiju, ir konkurence ar Katāru, kas ir vairāk tuva musulmaņu brālībai, un tātad šeit ir tāda politiskā saikne starp Saudarābiju un Ēģipti. Uh, un to mēs redzam arī Sīrijas traģēdijā. Runājot par Tunisiju, tur ir eh, situācija, kas liek domāt par Ēģipti. Tagad ir pirmā eh, fāze, tiek izraidīti Uh, salāfisti, vecais uh, Benāli režīms uh, izraida salāfistus un ideja, kas bieži parādās reģionā, ir tāda, ka salāfisti nav patiesi politiski, to es gribētu likt pēdiņās, un ka viņi drīzāk izvēlas citus varas veidus attiecībā pret, tātad pret tā musulmaņu brālībai, un Tunisijā tā ir partija. Uh, Tātad mēs redzam tādu principiālu vienošanos, Benalī eh, vēlas atļaut eh, dažādu salāfistu kustības pārstāvi no Tunisijas došanos uz eh, Saudārābiju, un tātad mēs redzam, ka būs līdzīgi kā Ēģiptē, ka atgriezīsies finansējums Tunisijā, un mēs konstatējam šo uh, nošķīrumu starp salāfismu uh, un uh, uh musulmaņu brālību no otras puses. Ja uh, Tunisijā Eh, salāfistu kustība atbalsta Saudārābiju un viņi ir uh, konkurencē ar musulmaņu brālību, ja viņi šobrīd ir tādā vardarbīgākā situācijā nekā mēs redzam Ēģipte un uh, šīs manifestācijas un dien dienā ir konflikti, ko mēs redzam Tunisijā, tas sākās um, Uh, ar dažādām kontrolēm. Un tātad mēs konstatējam, ka ir uh, tāda kā konkurence starp šiem diviem strāvojumiem, kas uh, Tunisijas tagadējā kontekstā ļauj radikalizēties salāfistiem un to atbalstu Saudārābiju. Bosnijā ir atšķirīga situācija, Vahābisms eh, ir eh, ļoti maz eh, pārstāvēts statistiski vērojot, un ir apmēram 3000 cilvēku, kas vairāk vai mazāk pilnībā ir salāfisti Bosnijā. Tie ir 1,4 miljoni musulmaņi, kas vispār ir Bosnijā, tas ir jāatceras. Tātad viņiem tur nav izdevies iesakņoties. Un uh, Mēs esam uh, Eiropā. Tas atsaucas uz bijušās Dienvidslāvijas laikiem, pilsoņu karu, un tas uh, arī ir saistīts ar uh, dažādiem militāriem grupējumiem, kas grib atbalstīt Bosniju uh, savā, tātad šajā cīņā. Uh, pret Serbijas armiju un parādās arī tāda kā sāncensība, to mēs redzam arī tuvajos austrumos, zinot, ka Irāna piegādās sunītiem, sunītu kaujiniekiem ieročus, bet Saudarābija būs opozīcijā un sniegs atbalstu līdzekļus, ļoti būtiskus līdzekļus uh, Uh, kas pēdējos gados varētu būt 300 miljonu dolāru. Un tā ir nauda, kas tiek uh, um, sniegta tiešā veidā, arī bruņošanās uh, nolūkos. Un mēs uh, redzam, ka ir šī uh, konkurence. Un šeit Saudarābija spēlēs to pašu kārti. Un, protams, ir eh, jāmin šis bijušais Dienaslāvijas karš eh, un pēc miera eh, līguma noslēgšanas jau radās pirmie tīklojumi. Un tajos līdz pat šodienai ir finansējums dažādām institūcijām, sociālām institūcijām. Tā ir šī slavenā labdarības tīkla stratēģija, mošejas un arī finansējums skolu programmām. Un eh, varam arī uh, konstatēt, ka tā ir izgāšanās Saudārābijai un uh, Bosnija Eiropas teritorijā pretojas uh, vahābistu doktrīnas īstenošanai savā teritorijā bet arī e, ir satraucoši fakti, jo Eiropas izlūkdienesti ir darbojušies Bosnijā, lai uh, apkarot teroristu tīklus un neļautu tiem veidoties, jo uh, institūcijas, kas oficiāli ir finansētas no Saudārābijas puses, 2005. gadā tika konstatēts, ka tās finansē teroristiskas kustības. Tātad uh, šeit arī mēs saskaramies ar eh, ļoti sarežģītu situāciju. Pakistāns gadījumā tur mēs eh, redzam, jā, es saku acīm redzot, bet, nu jā, lielā daļā, eh, lielotkāties, mēs redzam Pakistānas iesaisti pirmajā um, uh, Afganistānas karā, tā bija padomju invāzija 79. gadā, un tas ir saistīts ar reģionu vēsturu un ekonomiku, bet uh, mēs redzam arī, ka situācija ir līdzīga. Ir uh, būtiskas finanšu saiknes ar Saudu Arābiju un arī atbalsts uh, no Pakistānas valsts un uh, Uh, šie Saudarābijas līdzekļi tiek izmantoti, lai radītu skolas, lai radītu labdarības iestādes, un tas ir Dievu bandī kustība, kā to sauc. Un šeit mēs esam um, situācijā, kas ir nopietnāk nekā Tunisijā, Bosnijā un Ēģiptā, jo šeit ir uh, ikdienas terorismu situācija, ir apdraudējums, uh, un risku rada šīti, bet ir arī sāncensība starp paštunu zonu, kas ir zemes valsts uh, ziemeļos un karā šī reģiona. Un šeit mēs atkal saskaramies ar uh, to pašu modeli. Tiek radīts izglītības mušeju tīkls, uh, labdarības uh, institūcija tīkls, uh, tiek izmantotas uh, zināmas institūcijas kā uh, finansējuma tīkls, uh, darbojās uh, viņi arī tā kā uh, šādā tīklojumā, situācija ir sarežģīta. Uh, Uh, un uh, tagad par Indonēziju. Tur vahābistu atbalsts uh, ir redzams, bet varbūt to var klaucēt arī kā salāfis. Tur ir ļoti tradicionāla šī kustība un um, arī šī salāfistu izcelsmes uh, skola Pakistānas iestādes. Tātad Pakistānas iestādes uh, uh, pieņēma uh, visus islāma strāvojumus, arī pašus striktākos, ar nosacījumu, ka šīs kustības neiesaistās nelegālās darbībās un teroristiskās darbībās. bet mēs eh, konstatējam, ka šīs problēmas tagad parādās, un tagad es tikai pavisam ātri pieskaršos secinājumiem. Kas mūs tiešām iespaidoja šajā pētījumā bija tas, ka aizspriedumi, eh, tie, kas ir klasiskie aizspriedumi pret tradicionālām eh, ortodoksām kustībām, uh, proti, ka viņi nevarētu pievainu, pielāgoties modernai situācijai un ka vahābistu un salāfistu uh, loģika, uh, ko viņi parāda, viņi patiesībā parāda ļoti lielu elastību un viņi spēj uh, darboties dažādās politiskās situācijās, viņi spēja ieraudzīt uh, uh, dažādas durvis, ko atvērt šajās situācijās. Uh, Un mēs varētu arī par to runāt tālāk, bet uh, mans kolēģis uh, runās uh, tālāk un ar to arī savu uzstāšanos beigšu, jo mans laiks ir beidziet. Tas ir ļoti laipni, ja jūs ļoti interesanti runājāt, bet Monikē kungs runās par pārējo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, nevēlos tagad stāstīt par katru valsti un tās attīstību atsevišķi. Mm, tātad par vahabistu un salafistu saknēm un eh, to saikni ar teroristiskiem grupējumiem. Es vairāk o, par eh, šīs problēmas kontekstu pastāstīšu, no kurienes salafisms eh, ir radies, kādā virzienā tas attīstās un kādu nākotni var sagaidīt. Militārs radikāls salafisms uh, ir izveidojies 60. un 70. gados eh, Ziemeļāfrikā. Eh, izcelsmes valsts ir Ēģipte, un tieši 70. gados ir notikusi virkne uzbrukumu augstā līmenī. Eh, cietušie bija vispirms turisti, bet arī prezidents Sadats 81. gadā kļuvis par šo uzbrukumu upuri. Uh, Un te var runāt par eh, tūkstošiem iesaistīto cilvēku, desmitiem uzbrukumu, tiešām augstā līmenī, Eģiptē un citās valstīs. Un te mums parādās ļoti skaidra stratēģija - frontāli uzbrukt Eģiptes valstī, Eģiptes eh, valdībai, jo salafisti uzskatīja, ka valdība nav leģitīma. Valdība nepiemēro šariātu un neatbilda modelim, kas bija salafistu valsts modelis. Un tad, protams, Eģipte ir noslēgus mieru ar Izraelu, un tas bija milzīgs grēks salafistācijas, šī as ar uh, Jeruzalem, un par to Eģipte bija jāsoda. Sodīt nozīmē nolikt ceļos praktiski, un uh, To var izdarīt, izmantojot militārus uzbrukumus, ar, pret, kas, kas vērsti pret armiju un policiju, bet arī turistiem. Un toreiz um, uh, turisms un arī uh, militārās subsīdijas no ASV bija pamat ienākumi Ēģiptē, um, bet uh, uh tad salafisms uh, ir izplatījies arī uz Alžīriju, un uh, šī izplatīšanas stratēģija ir ļoti interesanta. Šī stratēģija arī atkārtojas uh, citās valstīs. Proti izglītotāji, salafisti no Eģiptes tiek nosūtīti uz Alžīriju un māca arabu valodu arabu valodas izplatīšanas um, pro programmas ietvaros, kas tika palaista 1962. gadā. Līdz ar to salafisms izpaužas, aug, un šī izpausme diezgan traģiska, īpaši pēc 1980. gadu vēlēšanām, pēc tam sākas uh, pilsoņu karš 80. gados Alžīrijā, kas uh, izraisa tūkstošiem um, navas gadījumu, tā kā tur salafisti uh, ir aktīvi pastrādājuši, bet arī tur salafisms uh, galu galā cietas neveiksmi. Līdz ar to kustība palēninās, kļūst uh, mazāk redzama. Mm, tagad uh, moderns militārs salafisms ir vērojams tuvajos austrumos un nozīmīgu lomu šeit spēlē Padomju Savienības um, um, uzbrukums Afganistānai 80. gados. Afganistānā. Mm, tas nozīmē, ka Afganistānā ierodas uh, tūkstošiem brīvprātīgo no Pakistānas, no Alžērijas, no, arī no Eiropas un Āzijas. Un šie brīvprātīgie veido grupējumus, kas vairāk vai mazāk ir piesaistīti salafismam. Bet drīzāk vismaz formāli tie ir grupējumi, kas pretojas padomju savienībai, bet mēs runājam arī par Benladenu un viņa grupējumu, kas eh, toreiz eh, tika nodibināts. Līdz ar to Padomju Savienības uzbrukums Afganistānai ir ļoti nozīmīgs eh, posms salafisma attīstībā. Benladens un viņa Eģiptes sabiedrotie, mums ir Eģiptes pārstāvis, kas vada Alkaidu pēc Benladena navis, un viņi ir devuši salafismu trīs lietas. Politiski tā ir vienotība, Šeit arguments ir vienkāršs. Salafisti cīnās pret vietējām valdībām, uh, vēlas gāzt šīs valdības, un atsevišķi mm, jūs ciešat neveiksmi. Tātad jums jāapvienos. Nākamais solis - stratēģija. Nevajadzētu uh, patērēt visus spēkus vietējiem uzbrukumiem, nevajadzētu koncentrēties tikai uz uh, šiem tuvajiem mērķiem, drīzāk uh, runāsim par citām attālām valstīm, piemēram, Eiropā un ASV, kas finansē valdību, un šī finansējuma dēļ, diplomātsko attiecību dēļ, salafisti cieši neveiksmi un nevar gāst šo vietējo valdību. Tā tad um, jāuzbruk šīm attālajām valstīm, jo, ja izdosies nogriezt šo, piemēram, to pašu ASV atbalstu, būs vieglāk gāzt vietējo valdību. Un nākamā lieta ir redzamība. Tie ir vairāk propagandas, vairāk informācijas, tāda arī, tā teikt, metožu uh, apmaiņa. Un um, mēs redzam, kas notiek. Uh, cīņā sāk piedalīties dažādas nacionalitātes, un 99. Uh, gadā, uh, kad Francijā notika futbola pasaules čempionāts, salafisti aktivizējās Parīzē, īpaši salafisti no Alžērijas, Atcerieties atentātu 85. gadā, bet tie arī ir marokāņi Briselē, kas uh, gatavojas uh, šim atentātam Parīzē, bet uh, atentātu var, ir, ir bijis iespējams novērst pateicoties attiecīgo dienestu labajam darbam. Līdz ar to šis uh, šī Benladena dāvana e, ir e, pirmais aicinājums salafistu džihādam, kas e, ir globalizējies ejot līdzi pasaules notikumiem. Tad 2001. gadā, protams, bija vērojams salafistu kustības kulminācija. Uh, kad Afganistānā 2001. Eh, gada 15. oktobrī tika veikti uzbrukumi. Tas bija otrais vilnis salafismam, un eh, kustības, kas eksistēja atsevišķās valstīs, eh, tika nostiprinātas, tika izveidotas frančīzes, tā teikt. Alkaida vairs nebija salafistu centrs, bet tika izveidotas, kā saka, vietējās filiāles. Un um, tagad uh, mums ir 12, 14 kustības, uh, kas ir uh, iespaidojušās no Alkaidas, uh, kas ir radikalizējušas, uh, kas koncentrējas Ziemeļāfrikā, Arabu valstīs, Somālijā, tad arī Dienvidu Austrumāzijā, ļoti daudzās valstīs, un eh, ir ļoti daudz šo šūniņu, kas eh, funkcionē arī ASV un Eiropā. Šīs frančīzes ļauj Alkaidai izdzīvot. Protams, pēc 2001. Eh, gada septembra un oktobra Alkaida mm, daudz ko ir pazaudējusi. Uh, Tagad uh, šie cilvēki nostiprinājušies Pakistānā. Un uh, viņu kapacitāte lielākoties izpaužas uh, tajā, ka viņi finansē partizānu, partizāņu karus atsevišķās valstīs, un džihāds attiecīgi individualizējas. Te ir praktiski runa par atentātiem, kas eh, notiek Eiropā un ASV pēdējo 12 mēnešu laikā. Tātad eh, pēc eh, salafisma globālas neveiksmēs tagad veidojas vietējie centri Sīrijā un Sahel reģionā. Un atkarībā no nākotnes, atkarībā no notikumiem, salafisms vai nu ies bojā, vai nu gluži otrādi nostiprināsies un aktivizēsies. Paldies! Paldies! Un tagad eh, pirmā Gomešas kundze. Lūdzu. Jums vārds. Jā, es gribētu teikt paldies, bija ļoti interesanti jūs uzklausīt, bet kādam, kurš interesēs par šiem jautājumiem, arī tomēr bija ko uzklausīt. Vispirms gribētu jautāt, Rasimoras kungs, jūs daudz runājāt par Saudārābiju. Vai tā ir eh, Saudārābija kā valsts, vai tās ir institūcijas, vai eh, privātpersonas, vai grupējumi, vai konfesijas, vai reliģiskās iestādes Saudārābijā? Uh, jo es zinu, ka vēstnieks ir šeit, mēs noteikti viņu arī uzklausīsim, Saudarābijas e, vēstnieku, bet vairākas reizes es saskāros, es esmu saskārusies ar šādiem apgalvojumiem un vēlāk tad ir tomēr jānošķir. Tātad, kā jūs nošķirat šo, šīs lietas? vai lietas ir mainījušās vai nav Saudarābijā, jo Saudarābija uh, tomēr arī ir uh, bijusi upuris daudzām šo, šo, šiem teroristu uzbrukumiem, tāds kā pēdējais mērķis Alkaidai un citiem, vai ne? Un tagad citi kā jautājumi par, um, par uh, tagadējo situāciju, ko Monikei kungs jūs teicāt par eh, Sahelu un Sīriju, piemēram. Piemēram, Saraldīnā, Āfrikas ziemeļos eh, un arī Niž Nižērijā, Nigērijā. Šķiet, ka tur ir um, tādi mērķi, uh, tādi kā, tā kā cilšu aspekti šeit parādās, kā to visu salāgot, izprast. Un galu galā, kāds ir efektīvākais veids, kā mēs varētu palīdzēt, lai šīs kustības lai tās nevarētu tik viegli iefiltrēties šajās vietās, kur tās vēlas iesakņoties. No, Romero López. No. No, no. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Saka Romero López kundze. Šeit es sēžu, šeit. Es eh, vēlētos pateikties abiem kungiem par ievadu vārdiem. Mēs e, jau labu laiku gaidījām šā pētījuma rezultātus, un man ir ļoti daudz jautājumu. Informācija, ko savos ievadvārdos sniedzāt, pēc manām domām šo informāciju vajadzētu vēl papildināt, un to jau pieminēja arī Gomeša skundze. Es e, uzskatu, ka labdar, labdarība kura šobrīd tiek īstenot šajās valstīs. Es vēlētos zināt, kuras organizācijas to īsteno, vai tās ir valdības organizācijas, privātas aktivitātes, dažādas citas starptautiskas organizācijas, jo patiesībā šīs organizācijas ar savu naudu konkurē, negodīgi konkurē ar politiskajiem spēkiem. Uh, Un jāsaka, ka šajās valstīs humanitārās palīdzības sniegšana ir ļoti lielā mērā kontrolēta, lai nenu, nebūtu tā, ka humanitārā palīdzība nonāk eh, teroristu rokās. Tā tad ir ļoti daudz veidu, kādā veidā mums eh, sadarboties un eh, konkrēti, kuras universitātes, kuras mošais, kādas organizācijas ir iesaistīts šīs, eh, šīs humanitārās palīdzības saņemšanā. Un domāju, ka mums vajadzētu padziļināt šo datu apkopošanu, ja mēs vēlamies tiešām šīm valstīm palīdzēt ar labu gribu. Tātad mums ir nepieciešams zināt, kādu sadarbību uzsākt un ar ko. Un visbeidzot, vēlos runāt par sievietēm jo šie tā saucamie galējie nacionālisti, viņi jau, ne, ne, viņi jau necīnās pret uh, teiksim, līgumtiesībām vai ekonomiskajām tiesībām, tās ir tieši civiltiesības, pret ko viņi iestājās, un tas galvenokārt skar sievietes. Džernakū kungs, lūdzu. Kundze. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vēlētos pateikties Gomes skundzei par viņas izrādīto iniciatīvu, jo Gomes skundzes ideja bija uzaicināt abus kungus ekspertu statusā, lai runātu par šiem jautājumiem, jo tas patiesībā atspoguļo politisko realitāti visā pasaulē. Uh, Salafisma gadījumā jūs pieminējāt Saūdalā Arābiju, bet Saūdarābija ir ārkārtīgi ciešas saites ar gandrīz visām rietumu valstīm. Un neviena no šīm sadarbības rietumu valstīm un partneriem nerunā par šiem jautājumiem. Visi runā par tirzniecību, par ekonomiku, par naftu un tās produktiem. Neviens nerunā par šiem gadījumiem. Protams, e, baumas ir tādas, ka Saūdarābija finansē šos e, mazliet nelegālos grupējumus, un ir plaši zināms arī tas, ka šīs e, organizētās grupas, organizētie grupējumi galvenokārt uzbrūk izglītības iestādēm un labdarības iestādēm. Ēģipte šobrīd ir nodevusi E, musulmaņu brālības rokās visas augstākās izglītības iestādes. Tā ir realitāte, un manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šiem jautājumiem un mēģināt to sakārtot. Un tagad par ārējām attiecībām. Mūsu attiecībām un ārpolitiku ar šīm valstīm. Vai Eiropas Savienība varētu runāt par šiem jautājumiem? Uh, Ehm, netiekot apvainota iejaukšanās valsts iekšējās rietās. Piemēram, brīdī, kad Eiropas Savienība sāk runāt par cilvēktiesībām, Arābu valsts nostājas aizsarg pozīcijā apgalvoja, ka šarijas likums ir tradicionāli valdošs šajās valstīs, un es vēlētos pajautāt, kādā veidā Eiropas Savienība varētu runāt par šiem jautājumiem, netiekot apvainot visos pasaules grēkos. Paldies! Nikolai Kundze, lūdzu. Jo. Tikai drīz īsi jautājumi. Kurš tad eh, ir izplatījis salafismu Eiropā? Par to jūs neko neteicāt. Tad minta nav situācija Filipīnās. Kādu nākotni Eh, jūs saskatāt eh, valdības nolīgumam? Un nākamais jautājums, ja Asad režīms eh, uzvarēs, ko tas nozīmē salafismam? Grācie. Paldies. Un visbeidzot došu vārdu Jupa kungam. Paldies, priekšsēdētā kungs. One oczywiście też wiążą się z... Paldies. Es redzu, ka salafismu jautājumi ir cieši saistīti ar Alkaidas vēsturi, ar Sama Bin Ladena priekšu vēsturi, kas uh, devies um, uz Somāliju sākumā un tad uz Afganistānu. Uh, Man interesē, ko jūs domājat par attiecībām starp vahābismu un salafismu? Vai tās attiecības vienmēr ir pastāvējušas, vai tās agrāk bija ciešākas? Tas ir mans jautājums. Jums ir piecas minūtes, lai atbildētu katram. Bet man ir arī otrs jautājums, saka Gžiba kungs. Bet tad mums atliks mazāk laika atbildēm. Okay. Okay. Mums ir vēl viens punkts jāizskata. Tā tad ļūd, lūdzu ātri uzskatiet šo jautājumu. Labi, labi, es esmu pabeidzis, saka Gružiba kungs. Un tagad varat atbildēt. Nē, mums vienkārši nav, nav vairs laika. Nav laika. Rasimorā kungs, lūdzu. Es tiešām ātri atbildēšu. Gomers kundze bija jautājums par eh, Saudarābijas problemātiku. Te jābūt skaidrībai. Mūsu ziņojumā netiek eh, nekas inkriminēts Saudarābijas karalistī. Vienkārši šis eh, viss reģions ir mm, diezgan mm, pakļauts riskam bet citādi uh, mums pret Saudarabijas karalisti nav nekādu pārmetumu tieši tā kā attiecībā uz Turciju vai Katāru, bet uh, pilnīgi leģitimi var izsekot līdzi, ka Saudarabijas uh, valsts ir sniegusi atbalstu mm, salafismam. Tagad, ko mēs redzam, ļoti regulāri šajā scenārijā, ko esam pētījuši, trešo valstu pievēršanās eh, radikāliem vahabistu islāmam. Te, piemēram, studentiem, turistiem dodoties uz uh, šiem valstīm notiek e, viņu apmācīšana, un viņi atgriežas e, ar galvām piepildītām ar e, šiem vahābisma idejām. Un šīs aktivitātes arī finansē Saudarābijas karaliste. Dara to it kā labdarības nolūkos. Mm, tagad, ja mēs aplūkosim 2005. gada notikumus Bosnijā vai arī Pakistānā, mm, tad var pamanīt, ka tieši tur finanses tika izmantotas teroristu atbalstam, bet vai šīs finanses nāca no Saudarabijas karalistes To mēs droši nevaram apgalvot, un to mēs nezinām. Ja mēs padomājam, tad Saudarābijas karaliste ir cietusi visvairāk no teroristu aktivitātes. Tā kā mm, tas viss ir diezgan sarežģīti. Bet atkal izlūk dienesti ziņo par uh, Saudarābijas karalistas uh, subsīdijām it kā labdarībai, um, kas uh, tikušas uh, novirzītas un izmantotas terorisma veicināšanai. Mm, tādi ir fakti. Mm, tagad uh, par salafismu nākotni Sīrijā gadījumā, ja Asada režīms uzvarēs. Šobrīd grūti iedomāties tādu pilnīgu uzvaru. Es uzskatu, ka tad notiktu uh, liela izmēra slaktiņš un visi līdšanai upuri pat nevar salīdzināt ar to, kas sekos šajā gadījumā. Protams, uh, Eh, arī salafistu starpā ir daudz cilvēku, kas vēlas izbeigt eh, kara aktivitātes, bet ir arī mazākums Alžīrijā, kas eh, atrodas politiski bīstamā situācijā. Nu, mēs visi esam redzējuši, kas notiek Sīrijā, ko dara Krievija, ko dara Eiropa, ko dara ASV, Turcija. Uh, Izrēla. Un ir ļoti sarežģīti tagad uh, noteikt, kurš politiski ir atbildīgs. Mēs uh, varam identificēt finanšu plūsmas, bet nevaram teikt, ka ir bijusi politiskā griba uh, finansējuma sniedzējiem. Tāda, ka, tāda, ka šīs uh, viņu finanses nonāk tieši teroristu rokās. Es domāju, ka tas arī viss no manas puses. Es uh, atbildēšu uz Gomešas kundzes uh, otro jautājumu. Akmen Bokuharamas uh, saikne. Te mēs runājam par dažādu mentalitāti. Akmi ir salafistu organizācijas, kas ir tādi salafisti tradicionāli salafisti, bet Boku Harama tur vairāk ir sektas, un viņi uh, organizē slaktiņus uh, pret uh, kristiešiem viņu valstī, tā kā šeit situācija ir diezgan atšķirīga. Tagad runājot par Francijas intervenciju Malī, mēs redzējām ka eh, tiek francūži eh, paņemti gūstā. Eh, un šie cilvēki, šie mm, miliči ir no Kamerūnas, kas ņem šos gūstekņus. nu, mēs runājam par minoritāti, kas daudz tuvāka akmī, nevis Boku Haramai. Un, ko mēs redzam Sahela reģionā, var destabilizēt visu reģionu. Mēs to novērojam arī Nigērijā un Kamerunā. Par salafismu Eiropā. Nu, te mums būtu jums uh, jāizstāsta 14 grāmatu saturs uh, un uh, būtu jādiskutē vēl divas stundas vismaz. Mm, es to tagad uh, nevaru darīt, bet salafisms Eiropā tiek vērtēts ļoti nopietni. Tas to vērtē kā pamata draudu Beļģijā un citās Eiropas valstīs. Mēs runājam par 800 līdz 1000 cilvēkiem, kas būtu gatavi cīnīties Eiropā. Mēs saskatām globālu apdraudējumu. Labi, tas nav universāls apdraudējums, ne katrā no mums slēpjas salafists, bet šis apdraudējums ir pilnīgi reāls. Un uh, provokācijas ir ikdienas parādība Eiropā un arī vardarbība, kas izpaužas terorisma veidā, ir konstatējama. Atcerieties 2005. gada notikumus. Savukārt eh, laika posmā no 95. līdz 2000 šajam gadam neviens atentāts eh, nav izdevies. Tā kā jūs redzat, salafisms eh, ir mm, izplatījies un uh, situācija ir sāsinājusies. Ja salafisti cietīs neveiksmi Sīrijā, tas, protams, liks atkāpties visai eh, salafismu kustībai. Tagad par salafismu un vahabismu mm, savstarpējo saikni Gžiba kunga jautājums. Saikne ir sarežģīta, bet nu vienkārši izsakoties vahabisms kā Rasimorā kungs izstāstīja, izplatās izmantojot lielākoties propagandu, reliģiskos iemeslus, psiholoģisko darbību un pedagoģiskās aktivitātes, un to mēs atrodam mazāk konkrētos darbos. Savukārt eh, salafisms, kas ir pretstats eh, vahabismam īstenībā, mm, tiek finansēts eh, no vahabistu avotiem. Tā kā šī sakna tiešām ir sarežģīta. Un par Saudarābiju. Jā, ir skaidrs, ka mums ir finansējums, kas ir nonācis uh, Alkaidas rokās 90. gados, piemēram. Šis finansējums uh, nāk no augstavošām amatpersonām, arī no uh, karaļa ģimenes. Tas ir pierādīts ar dažādiem pie, pētījumiem, bet bet eh, nevar tajā vainot visu Saudarābijas eh, valsti. Un tagad eh, Saudarābijas dienesti sadarbojas ar ASV dienestiem, lai apkarotu šo problēmu. Protams, vienmēr mums ir privātais finansējums, kas tiek novadīts salafistiem, bet notiek aktīva sadarbība starp Eiropu, ASV un Saudārābiju, un šī sadarbība notiek apmierinošā līmenī. Liels paldies! Kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka nākamais darba kārtības punkts ir aizslēgtām durvīm. Tātad lūdzu tie, kas eh, nedrīkst šeit palikt, eh, dodoties ārā no zāles, lai mēs varam ķerties pie šī nākamā punkta skatīšanas un darīsim to pēc dažām minūtēm.